przewodniczący! E, panie i panowie, koleżanki i koledzy. E, dāmas un kungi, godājumie kolēģi, atsākam e, sēdi. Vakardienas sēdes protokols jums ir izdalīts. Vai jums ir kādas iebildes? Ja nav, tad protokols ir apstiprināts. Nākamais punkts darba kārtībā ir kopīgā diskusija par Eiropas ārējās darbības dienestu. Tas ir Helmāra Broka un Gija Ferhofstāda ziņojums par Eiropas ārējās darbības dienestu. Tad uzstāsies EADD e augstā pārstāve Eštons Konda. Augstā pārstāve Ferhovs tāda kungs, mēs sāksim diskusiju. Pēc Elmārs Broks, kurš pārstāv ārlietu komisiju un ir referents, lūdzu dod jums vārdu. Priekšsādātāji, augstā pārstāve, kom komisāri, kolēģi mēs esam pabeiguši svarīgu soli, lai uh, nodibinātu Eiropas ārējās darbības dienestu. Svarīgs solis bija Madrides vienošanās, bet tas vēl nav galīgais uh, variants, jo mums vēl joprojām ir uh, pietiekami daudz manevrēšanas iespēju attiecībā uz finanšu regulu un uh, civil dienesta noteikumiem. Es domāju, ka mēs varam sākt tam gatavoties, un mēs kā Eiropas parlaments vēlamies skaidri pateikt, ka mēs vēlamies šo ārējās darbības dienestu. Tas bija Eiropas, tā bija Eiro, Eiropas parlamenta vēlme jau kopš konstitucionālā konventa, ka mēs vēlamies augsto pārstāvi, kas varētu vadīt un koordinēt, koordinēt Eiropas Savienības ārējo un drošības politiku. Uh, Tam uh, bija nepieciešams nodibināt dienestu, kas, uh, dotu, viņai, kas uh, dotu šim augstajam pārstāvim tādu iespēju, lai Eiropas Savienība vienoti un konsekventi varētu realizēt savu ārējo politiku un uh, kuru konsekvences būtu tādas, ka mēs būtu ne tikai globālais maksātājs, bet gan arī globālais spēlētājs. Uh, Es eh, ceru, ka mēs eh, Eiropas parlamentā gūsim nepieciešamo vairākumu, lai varētu spērt šo soli. Šo sarunu gaitā bija svarīgi, lai skatītu šo dienestu, kas atbilstu visu Eiropas pilsoņu interesēm, un vienlaikus eh, nemainīt kompetences un atbildības jomas tā, ka tas, kas ir kopienu atbildība, uh, lai tas netiktu atkal pārdeleģēts eh, dalību valstīm. Es domāju, ka smagās sarunās mums tas ir izdevies, un komisāra kungs atļaujiet man eh, šo piezīmi izteikt, eh, ka Eiropas parlaments šajā ziņā pēdējā laikā darīs daudz vairāk nekā pati komisija. Priekšsādātāja kungs, es vēlējos pateikt, ka pēc, pēc sākotnējām šaubām padome tomēr bija gatava mūs uzklausīt un pieņemt to, ka Eiropas parlamentam ir līdzlēmšanas tiesības kas attiecās uz um, finansu regulu un civildienesta noteikumiem, šīs, uh, ir, š, tas nozīmē to, ka uh, mēs um, esam panākuši labu progresu. Es domāju, šī iemesla dēļ ir ļoti svarīgi, ka e, tiek nodrošināta kopienas metode. Un e, e, to mēs esam panākuši līgumā atļauto kompetenci ietveros. Tas mēs esam palikuši tiesisko, es atvainojos, ārējā un drošības politikas ietveros. Uh, Mēs esam palikuši situācijā, ka nākotnē mēs uh, pirms uh, lēmumu pieņemšanas tiksim informēti un notiks konsultācijas. Mums būs uh, iespēja ne tā kā uzklausīšanās vēl pirms lēmuma pieņemšanas uh, uzklausīt uh, vēstniekus un uh, šī iemesla dēļ. Uh, papildus budžeta tiesību, pat papildus budžeta tiesībām mēs arī šajā starposmā varēsim uh, pieņemt šo mm, procesu tā, ka Eiropas parlaments tajā tiek iesaistīts, un nevis tā, ka mēs vienkārši sakam uh, vien pēdējo teikumu. Mēs uh, ne, neva, nevadīsimies pēc izpildu politikas. Mums, mēs gribam, lai mēs varam pateikt nē, mēs gribam, lai mēs varam kontrolēt, lai mēs varam būt lēmuma, lēmuma pieņemšanā iesaistīti. Un tas atbilstu pilsoņu tiesībām. Es domāju, ka šī vienošanās ir solis uz priekšu, un es vēlētos pateikties augstajai pārstāvēji, ka šajās uh, liels paldies uh, tiek pārtraukts runātājs. Paldies, Elmāra Brok, par jūsu runu. es uh, dotu priekšroku, ka jūs uh, dotu, uh, ka jūs ievērotu jums atvēlēto laiku. Es saprotu, ka šī ir svarīga tēma, bet ievērojiet atvēlēto laiku. Uh, dodiet uh, man iespēju lūgt uh, arī komisāram Šefčovičam dot vārdu, bet no sākuma referents Gijs Ferhofstāds lūdzu. Oh. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos pateikties Elmāram Brokam un arī Roberto Gvalterī, kas bija uh, līdzreferenti un kas arī piedalījās sarunās ar Ashtons kundzi, komisāru un padomi. Šobrīd šis dienests ir izveidots, un es domāju, ka mēs, kolēģi, varam teikt, ka mums ir izdevies sasniegt labu rezultātu labu rezultātu, kuru var atbalstīt visas institūcijas, un visas institūcijas ar to var lepoties. Un es to saku par spīti eh, franču premjerministra Fiona izteikumiem, kas izskanēja vakar. Viņš paziņoja, ka eh, šis dienests var, nevar iet tālāk par. Saka nevar iet tālāk par dažām sarkanajām līnijām, bet es vēlētos teikt, uh, Fiona kungs, ka mēs esam izgājuši daudz tālāk nekā Francijas noteiktās sarkanās līnijas. Un cienījamie kolēģi, tas noteikti nav negadījums vai sagadīšanās. Mēs gluži vienkārši esam izmantojuši pilnā mērā Lisabonas līguma paredzēto. Tas ir paredzēts Lisabonas līgumā, kur ir ratificējusi arī Francija proti padziļināt mūsu koordināciju ārpolitikas jomā. Uh, Un es domāju, ka mums nav nepieciešama uh, tāda aizmuguriska cīņa par šo dienestu. Mums ir šis dienests, un mums tas šobrīd ir jāizmanto, lai attīstītu uh, īstu Eiropas Savienības politiku, jo, godīgi sakot, līdz šim mums nav bijusi īsta Eiropas Savienības ārpolitika. Es atceros, kad es biju 2002. Uh, gadā Eiropadomē, ka mēs uh, ik pēc 15 sekundēm runājām par Irāku no jauna, un, un tajā laikā tas bija galvenais ārpolitikas jautājums. Eiropa tobrīd nebija spējīga par to diskutēt un kur nu vēl sasniegt eh, pienācīgu kopīgu uh, nostāju. Šobrīd daudz polārajā pasaulē mēs nevaram turpināt darboties šādā veidā. Tagad šis uzdevums būs Eštaunas kundzes rokās. Un es domāju, ka šim dienestam būs nepieciešama skaidra uh, vadība un skaidrs norādes. Un līgums, Aštāns kundze, jums ir devis šāds pilnvars. Jūs varat sasaukt ār, ārlietu padomi, jums ir iespējas arī nākt klajā ar iniciatīvām, jo jūs esat arī komisijas vicepriekšsēdētāji. Jums tāpat arī uh, ir jāsagatavo vispārējais vadlīnijas, kurās ir izklāstīts mūsu savienības strateģiskās intereses, un visas šīs pilnvars, visa šī atbildība ir jūsu uh, dienas rīcībā. Ļaujiet man izteikt vienu ieteikumu pēc, šīm, pēc šī visa saruna procesa. Attīstiet šo dienestu kā uh, savienības instrumentu, Mums ir jāizmanto kopienas metode. Tikai tad, ja tiks izmantot kopienas metode, mums izdosies panākt re, eh, progresu un veiksmi. Viens piemērs ir vienotais tirgus. Un tur, kur mēs neesam izmantojuši šo te uh, kopienas pieeju, tur mēs saskaramies ar stagnāciju, tā piemēram Eiropas Savienības reakciju uz finanšu krīzi. Tātad tikai ar šīs metodas palīdzību mēs varam uh, veiksmīgi darboties. Uh, un es to sauktu par īstenu Eiropas Savienības interešu aizsardzību. Tikai izmantojot zināšanas un ekspertīzi, kas būs jūsu rīcībā, jūs varēsiet aizstāvēt un noteikt šīs te Eiropas Savienības īstenās intereses. Un pēc tam, protams, tas būs jūsu ziņā aizstāvēt šīs Eiropas Savienības intereses jo manā izpratnē un šī Eiropas parlamenta izpratnē tas, kas ir labi dalībvalstīm, tas ir labi arī Eiropas Savienībai un pilsoņiem kopumā. Paldies! Paldies referentam! Vārds Eštons kundzei, lūdzu, jums vārds. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, man ir liels prieks ierasties šodien šeit, lai diskutētu par vienu no svarīgākajiem jautājumiem Eiropas darba kārtībā Eiropas ārējā darbības dienesta izveidošanu. Es vēlētos pateikties par Eiropas eh, parlamenta un referentu iesaistīšanos, jo īpaši Ferhofštet eh, kungam, Broka kungam, eh, Alģērī kungam un arī komitejām AFET attīstības konstitucionāla lieta komiteja budžeta un budžeta kontrolas komiteja, kā arī juridisko lietu komitejiem. Jūsu darbs ir uzlabojis šo dokumentu vairākos veidos. Un es pateicos arī Eiropas parlamentu prezidentam. Mēs kopīgi pēdējo nedēļu laikā esam sasnieguši diezgan daudz, izveidojot nepieciešamo pamatu. Es eh, pateicos arī kvadrologa eh, eh, pārstāvjiem Spānijas prezidentūrai Eh, kas kopā ar kolēģiem padomē ved šīs sarunas, un jo īpaši pateicos juridiskajiem dienestiem, jūs mums sniedzāt lielisku atbalstu un ieteikumus visā šajā procesā. Cienījamie deputāti, ir pienācis laiks pieņemt lēmumus. Pēdējo mēnešu laikā daudz uzmanības tika pievērsts institūciju sarežģītajai uzbūvei. Un šāda izveidošana, protams, ir ļoti svarīga, bet mums nevajadzētu aizmirst, kāpēc mēs esam izveidojuši šādu dienestu, un e, šie iemesli kļūst arvien skaidrāki, paviesojoties e, dažādās vietās pasaulē, kur mūsu Eiropas Savienība ir pārstāvēta. Īpaši neiedziļinoties e, detaļās, es vēlētos runāt par šī dienesta vīziju nākotnē. Nav labāks vietas kā šī parlamenta un nav labāk brīža kā šodien, lai atgādinātu mums, kāpēc tik svarīgs šis dienests ir Eiropas Savienībai, kāpēc tas iezīmē izmaiņas tajā, kā mēs reaģējam šajā te mainīgajā ģeopolitiskajā situācijā. Mēs nevaram rīkoties dažādi šādā pasaulē, un mūsu problēmas ir arvien sarežģītākas un savstarpēji saistītākas. Mums ir jāaizstāv Eiropas Savienības intereses, un mums ir jāaizstāv Eiropas Savienības uh, vērtības efektīvākā veidā. Mums ir jābūt ambiciozākiem to darot. Eiropas Savienībai un dalībvalstīm ir milzīgs instrumentu loks, arī resursu, um, attiecību, ekspertīzes um, krājums, lai, un mums tagad tas viss kopā ir jāizmanto, lai izveidot savu stratēģiju un maksimalizētu mūsu ietekmi uz vietas, jo īpaši tajos reģionālos, reģionos, kur saskars ar problēmām un kur mūsu rīcība ir ļoti nepieciešama. Esmu iesojusies Gazā, Haitī, uh, Rietumā, Afrikā un Balkānos, un par to esmu pārliecinājusies. Eiropas ārējās drošības dienestam ir nepieciešams. Uh, atbalsts, un mums ir jārīkojas uh, kopā ar komisāriem, attiecīgiem komisāriem, kas kopā ar pārējiem kolēģiem uh, komisijā uzņemsies noteiktu lomu. Es vēlētos uh, viņiem jau šobrīd pateikties par darbu, kuru viņi uzņems. Lisabons līguma ietvaros mums būs iespēja strādāt kopā pie kopīgas politiskās stratēģijas. Mūsu centieni tagad kļūst par realitāti. Mana vīzija šīm te dienestam ir tāda, ka mums ir jāpanāk tas, lai tad, kad mēs runājam, mūsu balss tiktu sadzirdēta, tad, kad mēs rīkojamies, mūsu rīcībai būtu ietekme. Mūsu pilsoņi zina, ka milzīgu problēmu situācijā saskaroties ar nedrošām eh, valstiskajām uzbūvēm, nelegālo imigrāciju un citām problēmām, mēs daudz efektīvāk darbojamies, ja strādājam kopā. Un šī efektivitāte nozīmē, ka mums ir jāmobilizē visi spēki, kas ir mūsu rīcībā - diplomātiskie spēki. Eh, mums ir jātīst arī civilās plānošanas un īstenošanas centri, centrs un uh, citi instrumenti, lai nodrošinātu mieru un stabilitāti. Eiropas uh, nākotnē tas ir svarīgi, un tas ir svarīgi arī pasaules nākotnē. Cienījamie deputāti, es esmu redzējusi pati, ko mēs varam paveikt, ja mēs strādājam kopā. Me, viesojoties Āfrikā, es redzēju, kā mūsu dienesti lieliski darbojas tur, bet es arī redzēju, kāds ir mūsu kapacitātes um, palielināšanas iespējas. Risinājumi problēmām, ar kurām mēs saskaramies jūrā, ir jāmeklē jau sauzemē, un tāpēc arī Andris Piebalgs centīsies uh, koordinēt mūsu programmas. Tad, kad es tikšos ar uh, Kenijas, Tanzānijas, eh, Dienvidāfrikas, Mozambikas un eh, citu valstu reģionālajām organizācijām, lai runātu par to, kā mēs varam atbalstīt Āfrikas eh, pārvaldību, lai, risinātu, lai rastu politiskos risinājumus un atbalstītu Somālijas iedzīvotājus, lai viņi var sasniegt labāku nākotni. Es zinu, ko mēs varam darīt, lai panāktu labāku nākotni. Es esmu ambiciozi noskaņota. To es atzīstu, jo es uzskatu, ka šobrīd ir pienācis laiks, lai virsītos uz priekšu un lai šīs dienas pēc iespējas ātrāk sāktu darboties. Es domāju, ka mūsu rīcībā ir labs pamats un mums ir jāvienojas par nākotnē eh, konsekventu eh, pakotni mūsu darbībai. Es nevēlos runāt par katru aspektu atsevišķi, bet es gribētu uzsvērt dažus eh, punktus, kas, manuprāt, ir svarīgi un svarīgi šim parlamentam. Vispirms, Šajā dokumentā ir skaidri noteikts, ka mēs izmantosim eh, kopienas metodu visās tajās jomās, kas šobrīd ir identificētas. Eiropas ārējās drošības dienas sadarbosies pavisam cieši eh, ar komisijas dienestiem. Otrakārt, es zinu, cik ļoti svarīgi ir politiskā atbildība šim parlamentam, un es uh, esmu pārliecināta, ka mums ir izdevies panākt lielisku politisko ietvaru par šo jautājumu es ar prieku sagaidu turpmāku dialogu ar Eiropas parlamentu. Un es noteikti pārliecināšos par to, lai mani eh, līdzstrādnieki arī tam pievērst pienācīgu uzmanību. Es varbūt nevaru tik bieži piedalīties jūsu diskusijās, bet es noteikti nodrošināšu to, ka mani pārstāvi aizstās mani arī uh, komisijās un arī ārlietu komitejas, da, ārlietu padomas darbā. Es priecājos par to, ka mums ir skaidra uh, valoda un garantijas par nepieciešamo finansējumu šim uh, dienestam, tā piemēram par budžeta izpildi un citiem jautājumiem. Uh, tas, ka es tam pievēršu īpašu uh, uzmanību, to es varu pierādīt ar to, ka ir paredzēts īpašs dienests, kas nodarbosies ar šiem jautājumiem manā dienestā. Ceturkārt, mēs esam vienojušies par līdzsvarotu uh, vienošanos, kas attiec uz politiku un instrumentiem. Es zinu, ka daži satraucās par to, ka mēs varētu piemirst par, aiz, par attīstības uh, politiku, bet attīstība ir ļoti svarīga Eiropas ārējai uh, ārējai darbībai, jo tikai šādā veidā Eiropas Savienība var nodrošināt savu pasaules līmeņu donoru lomu un tās izpildi. Mēs noteikti domāsim arī par reģionālajām attiecībām. Attīstība ir saistīta arī citiem ārējās darbības aspektiem, tāpēc mēs veidojam kopīgu spēcīgu uh, platformu, lai strādātu kopā Andris Piebalgs un pārējie kolēģi, lai nodrošinātu to, ka mērķi attīstības un nabadzības samazināšanā, e, ka mēs cenšamies tos e, sasniegt. Tālāk mēs esam panākuši vienošanos par darbinieku statusu. E, tas attiec arī uz valsts norīkotiem ekspertiem un dalībvalstu diplomātsko dienestu norīkot personālu. Vienlaiks mēs centīsimies panākt to, lai vismaz 60% būtu pastāvīgu darbinieku, un vienlaiks mums ir jānodrošina arī skaidra um, geogrāfiskā pārstāvniecība. Man personīgi šis jautājums ir ļoti svarīgs, jo dažādībā slēpjas mūsu spēks, un tāpēc arī mūsu dienestam tas būtu jāatspoguļo. Uh, Mums noteikti ir jācenšas izmantot pieredzi, valodas, eh, kas būs viens no kapitāliem, kuru eh, diplomāti eh, dos mūsu dienestam. Saskārt jūs esat redzējuši man deklarāciju par centrālo administrāciju. Ideja ir par to, ka mums būtu kopīga ideja par to, kā šis dienests izskatīsies. Ir ļoti svarīgi priekšsēdētāji sagatavot šīs lietas pienācīgi jau pašā sākumā. Pēc tam, protams, mēs varēsim tās pārskatīt, ņemot vērā notikuma attīstību. Šī parlamenta deputāti ir uzdevuši vairākus jautājumus par krīzes pārvaldīšanu un plānošanu, un es noteikti nodrošināšu to, ka attiecīgie dienesti komisijā strādās pie šiem jautājumiem, tā skaitā arī miera nodrošināšanas un citiem jautājumiem, un sadarbosies un mēģinās radīt sinerģiju. Tas, protams, nekādā veidā neietekmēs arī specifisko Uh, kopienas un nacionāla aspekta, kas ir politikām. Manā vadībā uh, visa, uh, visi mm, EADD dienesti koordinēs savu darbību un tiks uh, ievērots um, viņa, konkrētais, um, viņa konkrētā darba specifika. Es uh, saprotu, ka tiks uh, nodibināta koordinācija starp Eiropas īpašajiem pārstāvjiem un attiecīgajiem dienestiem. Uh, Papildus tam priekšsādātājs šī, šim parlamentam vienmēr ir bijusi īpaša interese par cilvēktiesību jautājumiem, un es to pilnībā atbalstu. Es apsolu, ka kā augstā pārstāve es uzskatīšu cilvēktiesību veicināšanu visā pasaulē par prioritāti un nodrošināšu, ka tas uh, būs kā sudraba pavadiens, kas saistīs visu, ko mēs darām. Uh, Tas uh, būs viens uh, no galvenajiem punktiem visās uh, Eiropas Savienības delegācijās novē novērot cilvēktiesību situāciju un uh, sasniegt Eiropas uh, cilvēktiesību politikas mērķus. Godējumie deputāti Eiropas Savienības uh, ārējās darbības dienestam ir uh, integrēta platforma, lai nodrošinātu mūsu vērtību un interešu aizstāvību visā pasaulē. Un uh, mums. Uh, Pašlaik ir līdzekļi, lai to realizētu. Tagad ir nepieciešams atrast tikai darbinieks, lai sāktu šo darbu. Es uh, piekrītu tam, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs uh, varētu ātri veikt nepieciešamos grozījumus civildienas noteikumos un finanšu regulā, lai 2013. gadā mēs varētu, lai 2011. gadā mēs varētu sākt darbu. Es uh, ceru, ka tas ir vēsturisks solis Eiropas Savienības vēsturē. Uh, Un tā nav galīgi, tas vēl nav galīgais mērķis, bet tā ir būtiska pietura ceļā uz labāku nākotni. Paldies! Thank you, madam. Paldies, viceprezidentes kundze un augstā pārstāve. Dodu vārdu viceprezidentam Maršam Šefčovičam. Paldies priekšsādātājiem, godāmie deputāti, augstā pārstāve, dāmas un kungi. Vispirms es vēlētos uh, apsveikt uh, parlamenta iesniegtos grozījumus, un es atbalstu to pieņemšanu, jo es redzu, ka pozitīvs balsojums būs svarīgs brīdis um, EADD dibināšanā, un tas būs ļoti skaidrs signāls, ka jaunais uh, dienests uh, ir saņēmis uh, šī parlamenta demokrātisko atbalstu. Uh, Uh, šis lēmums uh, bū, arī atspoguļotu Eiropas parlamenta svarīgo lomu, kur tas ir spēlējis jaunā dienesta dibināšanas sarunās. Es vēlētos izteikt atzinību par intensīvo darbu Katrīnai Eštonai uh, ko augstā pārstāve ir paveikusi pēdējo mēnešu laikā, dibinot jauno dienestu. Uh, Lai arī tas bija grūti un sarežģīti, mums izdevās panākt politisko konsensu septiņu mēnešu laikā kopš uh, Lisabonas līguma spēkā stāšanās, un es domāju, ka tas ir ievērojams sasniegums. Es domāju, ka tas ir apliecinājums tam, ka Katrīna Eštone ir panākusi ļoti mm, pamatīgu līdzsvaru, kad kopš tā brīža, kad viņa piedāvāja šo mm, lēmumu pirmo reizi. Uh, Izskatot uh, piedāvājumu demokrātiskā kontrolas procesā, es domāju, ka uh, mūsu sarunas kvadrilogā ar Migolu Martinesu un um, Ferhofstādu, Golķēriju, arī no komisijas bija ļoti produktīvas. Arī no komisijas es varu teikt, ka uh, mēs uh, katrā, katros noteikumos mēlē, meklējām labāko risinājumu un cerams, ka mums tas ir izdevies. Daļēji šīs diskusijas bija balstīts uz trim lietām. Pirmais, kā mēs varam sasniegt to, ka uh, EADD būtu daļa no Eiropas Savienības sistēmas. Es um, Ceru, ka mums eh, panāks, sanāks patiešām eh, panākt to, ka šis dienas tāds būs. Otrakārt, kā nodrošināt finanšu atskaitas. Šeit mēs izskatījām visas iespējamās opcijas, un tagad uh, es esmu pārliecināts, ka mēs izveidosim kaut ko jaunu. Šeit uh, būs uh, trīs. Uh, dažādu mm, institūciju pārbaudītāji, kas nodrošinās finanšu pārskatāmību, un uh, es ceru, ka nākotnē tā darbosies nevainojami. Un visbeidzot, mēs runājām par attīstības palīdzību, kā mēs uh, varam to efektīvi kontrolēt, kā mēs varam uzturēt kopienas gāru, kā mēs varam uh, nodrošināt uh, parlamenta demokrātisko kontroli. Mēs uh, Ar atradām daudz radošas risinājumus, mums bija labs uh, inženieriskais gars, un es domāju, ka mēs, mums ir izdevies uh, izveidot sinerģiju starp dalību valstīm, komisiju un uh, mūsu delegācijām uz vietas. Es domāju, ka šis sinerģijas efekts būs vēl efektīvāks, kad tas pārstāvēs Eiropas Savienību ārvalstīs. Es ļoti ceru, ka komisija paudīs atbalstu šai, šim konsensam vēl šomēnes. Un uh, ceru, ka varēsim sadarboties ar augsto pārstāvi, ar padomi, ar Eiropas parlamentu, lai pabeigtu šo procesu un atrisinātu jautājumus par civildienas noteikumiem, finanšu regulu, regulu un uh, budžeta procedūrām. Es ļoti ceru uh, uz aktīvu sadarbību ar Eiropas ārējās darbības dienestu. Lielas paldies priekšsādātājiem! Paldies, eh, vicepriekšsādātāji Šefkovičs. Un eh, tagad eh, komisijas deve komitejas vārdā dodu vārdu Kačmareka kundzem. Eh, paldies, priekšstādātāji kungs, augstā pārstāves, komisāra kungi, eh, darbie kolēģi. Es domāju, ka rezultāts mums ir ļoti labs salīdzinot ar pirmo projektu, bet ātri gribētu izskaidrot, kāds ir attīstības eh, komitejas viedoklis. Ir daži elementi, kas mums ir svarīgi. Vajadzētu teikt, ka vajadzētu attīstību ņemt vērā daudzajos politikas virzienos Eiropas Savienībā. Mēs negribētu, lai palīdzība attīstībai galu galā izrādītos kā tāds burkāns, eh, ko, eh, ko rāda EADD. Bet mēs apsveicam Aštonas kundzes teikto šai sakarā. Eh, kontrole par operatīvajiem izdevumiem tagad. Manuprāt, vajadzētu, lai komisārs attīstības jautājumos ļoti uzmanīgi seko līdz tam, kas notiek šajā dienestā. Un mēs gribētu, lai jaunā dienesta ierēģi nāktu no dažādām jomām, lai tie būtu ne tikai tādi e, tīri augsta līmeņa ievēģi, lai tie būtu cilvēki, kam ir e, pieredze attīstībā un citās jomās. Paldies! Paldies! Tagad Inta komitejas vārdā Strečika kungs. Pane, pane predsedo, paní vysoká představitelko, dámy a priekšsādātāji, augstā pārstāve, dāmas un kungi, ziņojums, kuru ir sastādījuši Broka kungs un Ferhofstada kungs par Eiropas ārējās darbības dienestu, ir kompromiss. Un kā jau visiem kompromisiem, tam ir savi plusi un savi mīnusi. Bet mēs uzskatām, ka pozitīvi ir tas, ka EADD atskaitīsies parlamentam attiecībā par politisko un budžeta uzraudzību. Parlamenta kontrolai būtu nākotnē vēl jātiek um, pastiprinātai. Un uh, īpaši ņemot vērā Nacionālo parlamentu jomu ārējās un uh, drošības uh, jautājumos. Tā kā um, e, es par tiem atbildēs. Tik, tik Kas attiecās uz praktiskiem jautājumiem, ir ļoti žēl, ka nu, šeit nav iekļauts mūsu komitejas atzinums, kuru atbalstīja ETP un ALDE grupas. Mēs vēlējāmies definēt kompetences īpaši saistībā ar ģenerālu direktorātu. Starptautiskās tirzniecības ģenerāldirektorāta saskaņā ar līgumu 207 un 298 punktu. Goltieri kungs budžeta komitejas vārdā. Paldies, priekšstādātāja kungs. Augstās pārstāvis kundze, priekšstādātāja vietnieku kungs. Ziņojums, par ko mēs balsosim, nav vienkārši atzinums. Tas ir rezultāts intensīvam sarunu darbam, un es šai sakarā gribētu pateikties augstajai pārstāvē un Spānijas prezidentūrai jo šajās sarunās parlamentam bija izšķirošā loma, lai būtiski grozītu uh, lēmuma tekstu, kas tiks pieņemts padomē. Madrides kompromiss ir pilnīga, pilnīgi atbilstīgs uh, mērķiem, um, kas saistās ar šo darbu, ko mēs ko mēs īstenojām, ko īstenoja Verhofstadta kungs, Braka kungs, uh, nepieciešami pietiekami līdzekļi, lai mēs varētu īstenot atbilstīgu ārējo darbību. Vienlaikus runa ir par kopienas metodi komisijā, kas ir pakļauta pilnīgai eh, parlamenta demokrātiskajai kontrolē. Un es gribētu runa, nu, te, teikt, ka nu pat tika runāts par sarkanajām līnijām, ko nevajadzētu pārkāpt. Bet pateicoties tieši parlamentam, kas pilnībā un dinamiski īsteno savas prerogatīvas, eh, varbūt eh, um, likvidējot dažu valdību nosprāstās sarkanās līnijas, mēs iegūsim demokrātiskāku un efektīvāku um, dienestu. Uh, attīstības sadarbības sakarā un citās jomās neapšaubot uh, politikas autonomiju, ne arī komisijas atbildību. Ši, šīs stiprās budžeta prerogatīvas, kādas ir parlamentam, uh, nozīmē, ka parlaments turpinās darboties šajā jomā un tuvākajos mēnešos definēs personāla status, kā arī finanšu regulu, atbilstīgi šim ziņojumam, tā stiprajiem punktiem un uzmanīgi raudzīsies, kādā veidā šis dienests tiks īstenots, īstenojot Madrides vienošanās burtu un garu, lai mums būtu adekvāti apstākļi uh, darbiniekiem šajā dienestā un arī attiecīgo uh, eh, KADP reformu īstenojot. Augstā uh, pārstāvēji, mēs sniegsim visu mūsu institūcijas Eiropas parlamenta atbalstu, jo šeit mēs pozitīvi uztveram visas šīs politikas attīstību. Un Madrides vienošanās šai sakarā ir ļoti būtisks solis. Paldies! Paldies! Man šķiet, ka uh, Kalfina kungs nav šeit. Tad Lunačekas kundze sieviešu un vienlīdzīgu iespēju komitejas vārdā. Liels paldies, priekšsādātāja kungs, komisāra Eštone, kolēģi. Arī es šeit, man ir dubulta loma, es šeit uzstājos kā referente no sieviešu tiesību un dzimumlīdzniecību komitejas, gan arī no savas politiskās partijas un pārstāvu savu kolēģi Brantneri, kura pirms dažiem mēnešiem laida pasaulē meitiņu. Un, uh, Es uh, gribētu pateikties viņai par viņas uh, iepriekš paveikto darbu. Sieviešu tiesību komiteja uh, galveno uzsvaru lika uz uh, jautājumu par uh, dzimumu līdztiesības īstenošanu, komplektējot uh, EADD personālu. Mums izdevās uh, grozījuma tekstā nodrošināt to, ka tiek paredzēts uh, dzimumu līdzsvars. Uh, Eštons kundze, es ceru, ka jūs ievērosiet uh, sieviešu un vīriešu um, līdztiesību um, uh, principus, kas ir noteikti līguma 157. pantā, ka jūs tos īstenosiet, arī pieņemot darbā sava biroja darbiniekus visās, visos līmeņos, proti arī delegāciju vadībā. Es gribu, lai tas būtu skaidrs. Uh, Kā ēnu referente no zaļo frakcijas es vēlētos pateikties visiem kolēģiem par sadarbību un gribēju teikt, ka mums ir kopīgiem spēkiem izdevies uzlabot daudzu, daudzu nu, da, tekstu lielā mērā. Un tāpēc mana politiskā grupa atbalsta šīs dienas ziņojumu, un mēs to atbalstīsim rītdien arī balsojumā. Uh, Uh, šī ir, uh, tas nozīmē, ka tas uh, stiprinās demokrātisko kontroli. Piemēram, nākotnes ES vēstnieki tiks uzklausīti šeit parlamentā, pirms viņi varēs uzsākt savu darbu. Bet mēs runājam arī par ārpolitikas budžetu un drošības politikas budžetu. Mēs neesam paredzējuši plānošanas struktūras krīžu pārvarēšanai un uh, konsulārās aizsardzības uh, dienestas. Mēs vēlamies uh, stipras struktūras, kas uh, pārvarētu, t, kas būtu saistīts ar civilo plānošanu, īstenošanu. Un, uh, proti, šis kompromiss nav tas, ko mēs vēlējāmies sasniegt. Tomēr, ņemot vērā jūsu godkārību, jūsu ambīcijas, es domāju, ka to ir iespējams sasniegt. Uh, Jāņem gan vērā, ka jūsu ambīcijas, um, īpaši kas attiecās uz um, uh, Francijas militārajām ambīcijām, tās būs jāatbīda uh, aizmugurējā plānā. Un uh, mēs vēlamies veicināt savu kopējo kopējās intereses, domājiet vairāk par Eiropu, nevis par dalību valstīm. Komisija kontroli budžetovai. Uh, lūdzu, budžeta kontrolas komitejai vārds uh, Lunačeka kungam vārds. Uh, um, Priekšsēdētāji, komisāra kungs, cienījumā augstās pārstāvs kundze. Viens no jautājumiem, par kur mēs redējām, runājām pēdējo mēnešu laikā, bija par to, ka parlamentam būtu jāsaņem visi nepieciešamie uh, instrumenti, lai tas varētu veikt savu kontrols funkciju attiecībā uz Eiropas ārējās e, darbības dienestu. Rodas daudz jautājumu par šī dienesta ekonomisko efektivitāti un darbības atklātību. Un es priecājos par to, ka mums e, bija iespēja rast labākos iespējamos risinājumus, e, sagatavojot šo parlamentu rezolūciju. Skaidrās atbildes, kas attiecas uz budžeta procedūru, ļauj mums domāt, ka politika tiks īstenota un to darīs visas iesaistītās institūcijas. Mēs centāmies neaizskavēt Eiropas ārējā darbības dienesta izveidi, un es ceru, ka pavisam drīz šis dienests varēs pierādīt, ka ieviestie mehānismi ir pilnībā darboties spējīgi, un Eiropas eh, nodokļu maksātāji varēs būt pilnībā apmierināti ar da darbu. Tagad vārds Māro kungam EPP grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Tas, kas ikdienas notiek pasaulē, mums parāda to, ka pēc iespējas ātrāk mums ir nepieciešams darboties spējīgs Eiropas diplomātiskais dienests. Politiskā vienošanās nevar tikt uzskatīt par um, var tikt uzskatīt par spēcīgu signālu tam, ka šis dienests pavisam drīz stāsies pie darba. Tas palīdzēs Eiropas Savienībai nostiprināt savu lomu starptautiskajā mērogā un ir ļoti svarīgi nodrošināt šī dienesta efektīvu darbību un kopienas metodas izmantošanu. Uh, budžeta pāraudzība, kur īstenos arī parlaments, mums ļaus sasniegt taustāms rezultātus. Ir vairāki punkti, kas noteikti vēl būtu jāskaidro vairāk un jāprecizē vairāk. Te es, piemēram, domāju par šo eh, neskaidro nostāju, kuras ieņēmušas eh, dažas valsts, tā piemēram šīs te sarkanās līnijas, kuras pieminēja Galtjerī kungs. Es domāju, ka šie aspekti ir ļoti svarīgi neformālā līmenī ņemot vērā dažu eh, dalību valstu izteikums, un te es eh, jo īpaši atsaucos uz vakar ministra Marutinos eh, paustiem izteikumiem, tātad iepriekšējās prezidentūras pārstāvi izteikumiem, un runājot par cilvēku tiesību jautājumu Kubā, šajā jomā divpusējie līgumi tomēr ir labāks risinājums nekā vienota Eiropas Savienības politika. Komisārkungs, augstā pārstāve, mums ir jāizvairās no šāda riska, kuru rada neskaidri dalībvalstu izteikumi, proti, ka dalībvalsts cenšas pašas īstenot ārējo uh, politiku. Mums drīzāk ir jādomā par efektīvu instrumentu un mehānismu izmantošanu, un es esmu pārliecināts, ka jūs noteikti panāksiet to, ko mēs no jums sagaidām. Paldies, un tagad vārds uh, Svabots kungam. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlētos pateikties referentiem un šefkoča kungam, kas ir ļoti labu projektu sagatavojuši. Mana politiskā grupa piekrīt šim ziņojumam, un, protams, ka mēs rītdien to atbalstīsim balsojumā. Mums ir jādod valdībām diplomātiskajā dienestā iespēja. Mēs redzam, ka Francijas valdībai šeit ir problēmas ievērot sarkanās līnijas. Tas nenozīmē, ka mums tās vajadzētu atsaukt. Tomēr mēs redzam, ka tautai liekas, ka ta, iedzīvotājiem liekas, ka mēs dubultojam diplomātiju, bet nē, tā nav. Uh, dalību valstīm būs uh, daži diplomātskie dienesti jāatsauc paralēli būvējot Eiropas Savienības diplomātskos dienestus. Un uh, nacionālās valdības varēs dot labas iespējas Katrīnas Eštonas uh, dienestam. Uh, Es domāju, ka Beļģijas prezidentūra būs pirmā, kas to izmantos, un es to pilnībā atbalstu, protams, saskaņojot to ar ārējo dienestu un ārlietu ministriju. Tomēr mēs runājam par uh, lielāku diplomātiju šeit. Vārds uh, grāfs uh, Lambsdorfa kungam, Alde, um, politiskās grupas vārdā lūdzu. Paldies priekšsādātāji, mēs esam, mēs uh, esam laikā pirms uh, nobalsošanas, mums ir jāsavāk bilance. Uh, Un šeit mēs redzam, ka jūs esat izvēlējušies mm, labāku risinājumu par to, kas bija paredzēts ar, par, ar ģenerāla sekretāra, kuram pārāk liels pilnvars bija paredzēts. Mēs redzam, ka šādējādi tiek risināts demokrātijas deficīts. Cilvēktiesību struktūra bija tas, par ko uzstāja, uzstājās mana frakcija, bet uh, ir arī kāda ānas puse. Jums nav izdevies vai arī jūs nevēlējāties uh, u, dibināt pastāvīgu politisko past pārstāvniecību, kas pelnītu šo vārdu. Protams, ka tas it kā ir uh, Eiropas parlaments, bet uh, reizēm mēs redzam, ka tas ir. Um, pretēji jūs, jums vajadz, vajadzētu pārstāvību arī Maljorkā un citur. Es uh, vēlētos kaut jūs būtu to savādāk atrisinājuši. Un tad jūs teicāt, jūs redzējāt manu deklarāciju par centrālo pārvaldi. Problēma ir tāda, ka mēs par centrālo pārvaldi esam saņēmuši divas deklarācijas. 48 stundu laikā pēc Madrides viedošanās jūs uzstājaties ar paziņojumu. Um, padu koreperā un pēc tam 2000, publicējāt 14. protokolu 2009. gadā. Šeit uh, tiek um, izvēlēti Eiropas uh, pārstāvji. Es ceru, ka tas ir um, saistīts ar um, to, ko jūs uh, teicāt 23. jūnijā koreperā. Mēs uh, Mans jautājums jums pavisam konkrēti. Vai deklarācija, ko jūs uh, šeit uh, sniedzāt Eiropas uh, parlamentā, vai tā aizstāja Korepers sniegto deklarāciju? Un lūdzu nesakiet, ka starp šīm divām deklarācijām nav pretruna. Mēs redzam, ka pretruns ir acīm redzams un tās ir uh, appropriate structures, piemērotas struktūras, vai tās rada ko jaunu, vai arī kas, paldies, tiek pārtraukts runātājs. Eh, došu vārdu eh, Hautalā kundzei zaļo vārdā. Paldies, priekšsādātāja kungs. Gribu paust savu gandarījumu par šo sarunu rezultātiem, it īpaši ņemot vērā, ka, manuprāt, eh, cilvēku tiesību perspektīvas ir pilnībā ņemtas vērā tajā vienošanās tekstā, pie kura nonāca iestādes. Es gribu iedrošināt augsto pārstāvi, lai tā efektīvi rīkotos, ievērot šīs vienošanās garu. Es esmu īpaši priecīga par to, ka mēs redzam vienotību, kas ir stipra un pamatīga eh, cilvēku tiesībās un kas izpaudīsies visās ārējās darbības jomās. Eh, vajag, eh, lai tas tiktu skatīts visaugstākajā līmenī ārējā darbībā. Mums ir jābūt cilvēktiesību atbildīgajiem, kas uzraudzīs visu šo jautājumu īstenošanu praksē. Jāraugās arī, lai parlaments, EADD un augstā pārstāve rastu jaunu darba metodi, darbības metodi, kas atbilst Lisabonas garam. Proti, mēs gribam, lai ārējā politika būtu uh, stiprāka visā pasaulē. Paldies! Paldies, Kantanuka kungs, tagad Priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, ārējās darbības dienests vai varbūt šis te diplomātiskais dienests, par to mēs esam runājuši pa ļoti ilgstoši par šī dienesta izveidošanu un paldies Dievam, tas ir beidzies un Ashtons kundze var apsveikt par uh, konstruktīvo pieeju. Šobrīd mēs uzsāksim konstruktīvu darbību, bet tomēr rīkosimies arī kritiski. EADD, manuprāt, šobrīd ir um, pieņemams kompromiss, bet mēs uh, tādu varējām arī sagaidīt no uh, šādas te institūcijas, kāds mums nav bijis iepriekš. Es vēlētos, lai mums mēs izraudzītos uh, personālu balstoties uz uh, tā pieredzi un kompetencēm, nevis uz nacionālajām kvotām. Uh, taču es priecājos par to, ka EADD grasās strādāt arī pie attīstības palīdzības un priecājos par to, ka uh, ir paredzēta uzklausīšana šajā parlamentā par augsta līmeņu ierēģu iecelšanu. Tas palielinās demokrātiskā, demokrātiskā uzraudzība, un es uh, domāju, ka noteikti arī uh, dalību valstu parlamentu pārstāvi noteikti būs cieši iesaistīti dienas darbībā pašā sākumā, un es domāju, tas ir ļoti svarīgi uh, no militārā viedokļa, jo militārā rīcība tiek finansēta no dalībvalstu, nevis no Eiropas Savienības budžeta. Tāpēc arī dalībvalstu parlamentārieši ir cieši jāiesaista šajā darbībā, lai viņi varētu informēt par notiekušo attiecīgi mājās. Paldies, un tagad vārds Viljam Mājeram. Paldies, priekšsādātāja Eštons kundze, Šefkoča kungs. Eh, diemžēl mana politiskā grupa nevarēs atbalstīt eh, šo ziņojumu. Vispirms eh, tas tā ir tāpēc, ka šī sarežģītā dienesta veidošanas procesam vajadzēja pakļauties dažu dalību valstu spiedienam, un otrkārt mēs uzskatām par fundamentālu uh, to, ka šī dienesta struktūrā nav panākti nepieciešami uzlabojumi. Mēs uh, nevēlamies, lai tā kļūtu par institūciju sui generis, tāpēc ir nepieciešams, lai šim parlamentam un nacionālajiem parlamentiem būtu kontrola ne tikai pār budžetu, kā tas tika konstatēts Madridē, bet arī politiska kontrola tā būtu vienīgā un um, vien, tā būtu tādējā tā būtu demokrātiski leģitīma institūcija mums būtu jādomā par to, ka šeit būtu arī militārajām struktūrām jābūt iesaistītām. Tam ir Eiropas aizsardzības aģentūra, krīžu plānošanas menedžments un tā tālāk. Slepenie dienesti. Es domāju, ka tā ir kļūda, ka tas tiek šeit iesaistīts. Arī attiecībā uz finanšu instrumentiem es uzskatu, Nu, šeit uh, to nevajadzētu saistīt ar dienestu. Mēs uzskatām, ka uh, šajā dienestā ļoti skaidri redzama ir militāra virzība un um, civilā komponente praktiski varētu palikt aizsardzības ko komponente sēnā risinot konfliktus. Diemžēl ir tā, ka mana politiskā grupa nevarēs uh, atbalstīt balsojumā šo ziņojumu. Un uh, es uzskatu, ka pamatlietas šeit nav atrisināts. Madridā, Madridai mums izdevās panākt dažus uzlabojumus īpaši, kas attiecās uz budžeta kontroli, bet mēs zinām, ka galīgais vārds šeit nebūs. Un no tā mēs varam secināt, ka mana politiskā grupa balsos pret šo ziņojumu. Paldies! Paldies par jūsu runu! kolēģis Dēvids Kembels Banermans, brīvās, brīvības un demokrātijas grupa. Priekšsādātāji kungs, šeit ir dažas būtiskākas un nozīmīgākas lietas par Eiropas ārējās darbības dienestu, kas sakņojas nacionālajā likumdošanā. Pēc um, Monreāls konvencijas pēc um, Monte Carlo konvencijas, Montevido, Montevideo konvencijas uh, 1993, 1933. gadā um, Eiropas Savienībai jau ir trīs no četriem komponentiem - pilsonība, noteikta teritorija un uh, robežas valdi, eh, apvienotās karalistes valdība ilgi uzskatīja, ka uh, komisijas vāra būtībā ir daļa no mm, valdības vāras. Eh, šie komponenti nozīmē, ka mēs varētu būt nacionāla valsts sa, sa, attiecībās ar citām valstīm. Es uzskatu, ka Lisabonas līgums uh, spēlēs būtisku lomu, un uh, Eiropas Savienībai pašlaik ir visi četri nepieciešamie kritērēji, kas uh, varētu sevi devēt par, uh, vien, viens, na, par nāciju valsti. Un uh, būtībā mēs to varam izdarīt vienā naktī. Es uh, redzu ļoti daudz atbalstītāju, kas uh, atbalsta šo domu. Paldies, kolēģi! Spontāna reakcija. Pie frakcijām nepiedarošie deputāti Lukas um, Hatom. Hartong. Šodien mēs apspriežam par Eiropas ārējās darbības e, dienestu. Mēs pretojamies mūsu e, šī dienas attīstībai, kas ir sekas šausmīgajam Lisabonas līgumam, ko noraidīja lielākā daļa no Nīderlandes iedzīvotājiem. Un šodien mēs redzam, ka tas tiešām ir nedemokrātiski un nekontrolēti, kā tiek veidotas jaunas struktūras. Eiropas Savienībai būs aizvien vairāk varas, un priekšsādātāja kungs ārējā politika nepiedara Eiropas Savienībai, bet dalību valstīm, kam jāsaglabā sava kompetence šai jomā. Aštonas eh, kundzes dienests izmaksās gana daudz naudas eh, nodokļu maksātājiem. Uh, Uh, uh, būs uh, viņai vajadzīgs, vajadzīga lidmašīna tikai viņai un viņas komandai ar ekipāžu. Un kam tas viss kalpos, jājautā. Pilsoņi redz, kas notiek, bet viņi nevar neko pateikt, un tomēr viņiem ir jāapmaksā visi šie rēķini. Un tas tiešām ir smieklīgi demokrātiskajā plānā raugoties. Pilsoņi zina, ka ir diplomātiskie dienesti, kas ir. Um, um, kur darbojas Nīderlandes diplomāti jau ārzemēs, un tagad būs Eiropas Savienības dienests. Uh, Nīderlandē tad um, būs problēmas ar Nīderlandes vēstniecībām, jo uh, nu, tieši šīs uh, vēstniecības varēs sniegt derīgus pakalpojumus. Uh, Futbola, lasīsim futbola un diplomātijas mācības stundas. Paldies! Paldies, kolēģi! Un tagad pārējie runātāji, kas ir runātāji sarakstā. Sēla Frankas Sančes Neirskungs uz pusotru minūti. Paldies priekšsēdētāji ar augstās pārstāvs paziņojumu šodien un rītdienas balsojumu. Mēs būsim noslēguši konsultāciju procedūru. Tagad mums ir jāpateicas visiem tiem, kas ir strādājuši pie šī eh, ziņojuma, un mums ir jāpateic visiem referentiem no parlamenta un jācenšas darīt visu iespējamo, lai eh, šis dokuments status spēkā pēc iespējas ātrāk, un mums ir jāpaturprātā, ka EADD nav mērķis pats par sevi, bet gan instruments, lai padarītu Eiropas Savienības politīvu efektīvu. Es esmu pārliecināts, ka šie mērķi un aspekti, par kuriem runāja Ashtons kundze savā uzrunā, tiks ņemti vērā un ka mēs tos papildināsim ar um, arī šīs te, šī te parlamenta ieguldījumu. Varat būt droši, Ashtons kundze, ka šis parlaments būs lojāls partneris uh, šī Eiropas ārējā darbības dienesta īstenošanā, darbības īstenošanā, kā mēs to jau esam darījuši uh, pagātnē, piedaloties ārējā rīcībā. Bet Aštons kundze šis dienests būs efektīvāks tādā gadījumā, ja mēs darīsim visu iespējamo, kas ir mūsu rīcībā. EPP grupas vārdā es novēlu jums veiksmi turpmākajā darbā. Paldies! Paldies, un tagad vārds Severinkungam uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, mums ir nepieciešama aktīva politika, kas būtu balstīta uz mūsu kopīgiem mērķiem un vērtībām. Šis te uh, dienests uh, at, uh, būs eh, solidaritātes pamats gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tāds. Šāda kopējā politika nostiprinās Eiropas Savienības spējas nodrošināt drošību saviem pilsoņiem un uzlabos arī tās spējas veidot uh, globālo uh, vīdi un reaģēt uz izmaiņām. Un, lai to paveikt, mums ir nepieciešams efektīvs instruments, efektīvs Eiropas ārējās darbības dienests. Mums nevajadzētu aizmirst, ka šis, uh, šī iestāde nav lēmuma pieņemšanas uh, iestāde, bet ka tas ir instruments, ar kur mēs īstenosim ārējo politiku un rīcību, un mm, tas palīdzēs arī uh, pieņemt lēmumus. Uh, sadarbojoties ar visiem iesaistītajiem uh, spēlētājiem no uh, institūciju puses. Mums ir jānodrošina politiskā pāraudzība un arī uh, Uh, finansiālā pārbaud, pārvaldība šajā, šajā, šī dienas darbībā. Un tas nozīmē, ka šī dienas darbība ir jābūt atklātai un attiecīgi jānāk uh, klajā ar savu konsolidēto budžetu. Šādā veidā parlaments varēs pārliecināties par to, vai mērķi tik tiešām atbilst īstenotajai politikai. Un mums noteikti ir jāpanāk tas, ka Eiropas parlamenta prasības tiek ņemtas vērā un ka tiek pienācīgi pieskaņot šī dienesta darbība tā, lai tiktu galā ar ilgtermiņa problēmām. Es vēlos novēlēt augstās pārstāvs kundzei veiksmi turpmākajā darbā, un runātājs tiek pārtraukts. Paldies, tagad nākamais runātājs. Priekšsēdētāji, šķiet, ka šobrīd ir panākta plaša vienošanās par instrumentiem, procesu, procedūru un personālu. Es domāju, ka tas, kas mums ir nepieciešams tagad, ir diskusijas par politiku. Mums būtu jābūt pietiekami drosmīgiem, lai izvērtētu un kritizētu katram uh, vienam otra nacionālo politiku. Un Ja mums eh, nebūs pietiekami eh, daudz drosmes, lai iesaistītos šādās diskusijās, tad kopējā ārējā un drošības politika nevarēs um, tikt izveidota. Es domāju, ka Keitijā Štonei būtu jāķers pie dažu sarežģītu jautājumu risināšanas. Tā piemēram, kāpēc piecas valstis joprojām neatzīst un ir pret Kosovas neatkarības atzīšanu. Kāpēc Grieķijai ir atļauts bloķēt Maķedonijas kā valsts izveidošanos? Kāpēc joprojām ir augstais karš starp Turciju un Kipru. Un uzdodot šāda veida jautājums, kas ir sarežģīti jautājumi, es domāju, ka ir nepieciešams nākt klajā ar drosmīgiem priekšlikumiem atbildēju uz šiem jautājumiem. Tā, piemēram, priekšlikums izveidot misiju, lai cīnītos pret organizēto noziedzību. Tā varētu būt viena no tām politikām, kuras mums šobrīd ir nepieciešams un kuras mēs sagaidām no Keitijas Aštons vadītā dienesta, kas e, īstenos augstas klases diplomātiju. Veiksmi jums un paldies par jūsu līdzšinējo veiksmīgo darbību! Paldies, kolēģi. Dodu vārdu kolēģai Judītai Sargentīnī vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji. Mans priekšgājējs no zaļo politiskās grupas jau izteicās par sieviešu tiesībām. Viņa sacīja to, bet es gribēju uzsvērt attīstības sadarbību kā Eiropas projektu. Referents no attīstības komitejas Kačmareka kungs jau sacīja, ka attīstības sadarbība nav um, kas tāds, kas uh, būtu, kur Eiropas Savienībai būtu jāliek tilti. Es um, esmu par grozījumiem, kas ir uh, iekļaut šajā galīgajā ziņojumā par EADD. Uh, Un tas nozīmētu, ka atbildība par attīstības sadarbību joprojām būtu piebalga kunga rokās. Viņš varētu nodrošināt, ka šeit būtu realizēta konsekventa politika. Mēs kā zaļie vēlēsimies, lai viņa darbība koncentrētos uz nabadzības apkarošanu. Paldies! um, Foksa kungam um, vien, viena minūte. Paldies, priekšsādātāji, nav nekāds noslēpums, ka es biju pret e ADD dibināšanu. Un uh, mans uzskats ir tāds, ka ārpolitika joprojām būtu jāpaliek uh, dalību valstu ekskluzīvajā kompetencē. Bet uh, man ir jāsaprot, ka man ir jā, jāskatās uz Eiropas Savienību, kāda tā ir, nevis kā, kāda, kāda es to vēlētos. Tāpēc es apsveicu Uh, ziņojuma autoras un viņa sadarbību ar baronesi Aštonu. Tas uh, nozīmē, ka uh, parlaments kontrolēs un pārbaudīs dienesta budžetu. Mums jānodrošina, ka nodokļu maksātāja nauda netiks izmantota liel, liekiem izdevumiem, piemēram, tādiem kā diplomātisko pārstāvju treniņiem. Tas pārāk bieži notiek. Mums uh, ir jānodrošina, ka budžets ir neitrāls, bet man ir zināms šaubas, ka tas tā uh, notiks. Nodokļu maksātājiem mums ir jānodrošina, ka mēs uh, nepieļausim to. Liels paldies! Dod vārdu Bastianam Belderim viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir divi iemesli, kāpēc es esmu pret šo ziņojumu. Vispirms uh, man ir jāsaka, ka šeit uh, daudziem kolēģiem ir vāras alkas, nepilnīgi neveselīgas. Kā jau barones, it kā baronesai Eštonai nebūtu ko darīt, viņai uh, vēl uh, tiek piešķirts šis Eiropas ārējās darbības dieznests. Es ceru, ka augstā pārstāve, ka viņi tādējādi grib augsto pārstāvi izvirzīt no sliedēm. Uh, Pēdējo mēnešu laikā mēs redzējām, ka institucionāli eps, eksperimenti, kuros, kuriem ir divas galvas, tie nav veiksmīgi. Es uh, nezinu, vai ir nepieciešams uh, mums vēl 2000 diplomātu, kuriem galvā būs divas cepures. Šī palākā zona starp um, padomi un komisiju nav jāpaplašina. Ir liels paldies. Klais. One minute. Glājs viena minūte, lūdzu. Jā, thank you, uh, voorzitter. Paldies, priekšstādātāja kungs. Tas ir labi, ka Eiropas parlaments uh, raugās uzmanīgi uz Eiropas ārējās darbības dienestu, uh, to kontrolē caur budžetu galvenokārt, bet, nu, un arī caur atbildību, kas jāuzņemas augstajai pārstāvē attiecībā uz parlamentu. Tas ir ļoti normāli demokrātiskā sistēmā visā pasaulē. Un es domāju, ka nevajadzētu radīt nepamatotas cerības Eiropas pilsoņos. Tagad mums ir diplomātiskais dienests, bet ja nav kopīgas vīzijas par ārējo politiku dalību valstīs, tad diplomātiskais dienests paliks vienkārši kā tukša čaumala. Uh, Eh, realistiski jāatzīst, ka mums nav, eh, mēs neatrodamies uz viena viļņa garuma, kad mēs raugāmies šeit Eiropas parlamentā un eh, pieeja, kāda ir pieeja no pilsoņu puses diplomātiskajam dienestam. Kā tas notiks, netiek paskaidrots, kā notiks šī pār, pār, pārējā. Bet pastāv zināma propaganda, kas ik pa brīdim novērš uzmanību no Eiropas Savienības. Paldies, Sarjušs Švoļska kungs, tagad uz pusotru minūti. Dažtum. Paldies, priekšsēdētāji. Aštons kundze, eh, vicepriekšsēdētāji. Eh, kā teica Čārls Tenoks, eh, mēs šeit vēršamies pie kāda, kur mums būtu lapaticies dēvēt par ārlietu ministru. Beidzot, tiek izveidot šis Eiropas ārējās darbības dienas, lai tiktu galā ar jauniem izaicinājumiem, mums ir nepieciešams efektīvs instruments tāda diplomātija Eiropas Savienībai, kas būtu spējīga runāt vienā valodā un arī apkopot tās rīcībā esošos resursus, bet ja mēs šobrīd paraugamies uz um, tehniskajiem uh, risinājumiem, uh, tad jāsaka, ka pēc, eh, bez stingra politiskā atbalsta šīs dienas nevar darboties efektīvi. Šāda leģitimitāte ir nepieciešama no Eiropas parlamentu un dalībvalstu parlamentu puses. Un eh, attiecīgi galvenā, galvenā ārpolitikas jautājuma ir jāpieņem ņemot vērā šo pārstāvju viedokli. Mums ir jācenšas īstenot visu Eiropas Savienības eh, dalībvalstu politiku, visu jauno un veco, eh, austrumu un rietumu, dienvidu un ziemeļu dalībvalstu intereses ar visām tiem specifiskajiem punktiem, jo mums ir jāveido kopīga identitāte, kopīga eh, diplomātija, un es ceru, ka mūsu parlamentam izdosies īstenojot padomas lēmumu, lai padarītu šo dienestu par uh, kopienas dienas, lai tas būtu arī pienācīgi pārstāvēts geografiskā plāksnē un gūtu uh, uh, pilsoņu atbalstu. Runa. Mums ir jācenšas vēl turpmāk uh, uzlabot šī dienesta darbu. Paldies, un tagad vārds Kristianam Vignenam uz pusotru minūti. O, priekšsādātāji, Eštones kundze, kolēģi, es vēlējos izteikt apmierinājumu par to, ka EADD pašlaik iegūst aprises, un tas drīz tā drīz būs pilnvērtīga struktūra. Kā jau daudzi kolēģi minēja, viņiem ir šaubas par to, vai Katrīna Aštone būs spējīga piepi, at, izpildīt savas jaunās atbildības un stāties pretī jaunajiem izaicinājumiem. Uh, Es eh, domāju, ka šīs eh, bažas būs eh, ne, izrādīsies nepamatotas un ka viņai izdosies ielikt pamatas jaunajam dienestam. Mēs atzīstam, ka Eiropas parlamentam šeit ir sava loma. Mēs esam sadarbojušies no paša sākuma un šī sadarbība turpināsies mēs pieņemsim grozījumus finanšu regulā un civildienesta noteikumos. Geogrāfiskā nelīdzsvarotība ir viens no pretrunīgākajiem jautājumiem, un tas īpaši attiecas uz jaunajām dalību valstīm, kurās nav īpaši labi pārstāvētas augstākajos eh, varas ešalonos. Es pārstāvu vienu no šīm valstīm, un es domāju, ka mums būtu jābūt īpaši jūtīgiem šajā jautājumā. Tikai tādā veidā mēs varēsim garantēt to, ka mūsu dienestā, ka dienests pārstāvēs visus Eiropas um, pilsoņus. Es gribētu aicināt citas dalību valstis veikt diplomātu apmācību, lai viņi varētu būt konkurētspējīgi. Es vēlētos redzēt skaidras garantijas, eh, lai eh, netiktu izmantotas eh, ļaunprātīgi pilnvaras, lai dienesta pilnvaras netiktu izmantotas arī aizstāvot nacionālās intereses. Paldies! Kolēģis Godensa kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribu pateikties Elmāram Brokam un Giverhofstatam, kam izdevās īpaši pasvītrot parlamenta lomas ārējā politikā. Es īpaši gribētu atzīmēt pūles, kas pieliktas, lai mums būtu vienota darbība arī attiecībā uz attīstību. Piebalga kunga um, uh, un Georgievas uh, kundzes darbībā attīsti, attiecībā uz attīstību, nodrošinās atbilstību uh, starp iestādēm Eiropas Savienībā tālākajā perspektīvā. Tas nenozīmē, ka nepie, nevajag meklēt citu sinerģiju šajā ārējās darbības dienas tā gluži otrādi. Tas ir ļoti būtiski. Uh, tāpat kā obligāti nepieciešams runāt vienā balsī. Svarīgi ir, lai tie, kas runā Eiropas Savienības vārdā, um, nenonāktu pretrunā ar dalību valstu ārlietu ministriem. Pašlaik nav īsti skaidrs, vai visi ir sapratuši vēstījumu nepieciešama patiesa Eiropas Savienības ārpolitika, un tas ir liels izaicinājums. Eh, tas ir saistīts ar to, lai būtu vienots viedoklis ārpolitikā, drošības jomā, par, eh, vienots viedoklis par Turciju un nevis divi. Un mēs ceram, ka jums, augstās pārstāvis kundze, būs eh, lieli panākumi, un ja tādi būs, tad mēs jums aplaudēsim šajā formā. Paldies! Miroslav Piotrovski. Paldies, kolēģis Piotrovskis, viena minūte. Paldies, priekšstādātāja kungs, dāmas un kungi! Eiropas ārējās darbības dienests ir Lisabonas līguma auglis. Bet Vairākās dalībvalstīs nav bijis referendums, un līdz ar to mēs nevaram pateikt, vai ir, šajās valstīs ir piekrišana šim dienestam vai nē. Un tas mūs uztrauc zināmā mērā, jo mums rodas iespējas, ka runa ir par cīņu starp dažām valstīm, kas grib ieņemt labākās vietas šajā dienestā. Uh, manuprāt, vajadzētu balstīties uz geogrāfiskajiem kritērijiem, un es domāju, ka nevajadzētu izolēt šo jauno dienestu no valstu parlamentiem. Man liekas, ka nepieciešams, lai dalību valstis varētu iesaistīties, lai īstenotu kontroli pār šo ārpolitiku un drošību, ārējo drošības politiku. Nepieciešams, lai dienestam būtu leģitimitāte, un pašlaik, manuprāt, tā nav, jo valstu parlamenti ir izslēgti no šī e, procesa, un rodas iespējas, ka tas ir domāts Eiropas elitei. Finanšu krīzes kontekstā vai tiešām vajag investēt tik daudz jaunā dienestā? Mēs jautājam, vai tas tiešām ir nepieciešams. Paldies! Danžāna kungs, pusotra minūte. Priekšstādātāja kungs, Aštons kundze, gribu uh, paust Francijas delegācijas atbalstu uh, tautas paties grupā, un mūsuprāt ir ļoti labs kompromiss, pie kura izdevās nonākt Broka kungam un visiem, kas ar viņu sadarbojas. Nepieciešams būvēt vienotu Eiropas Savienības ārpolitiku, attiec, arī attiecībā uz drošību, aizsardzību, vienotu politiku, Eh, ko, kas nepieciešama gan, Ge, eh, gan Grūzijā, gan Somālijā, gan Gazas sektorā. Mēs redzam, cik tas ir nepieciešams, un mūsu līdzpilsoņi vēlas, lai tas tā būtu. Jo eh, saskaņā ar vienošanos starp iestādēm, ko mēs sveicam šodien, un īpaši to, ka atzīmēta parlamenta pieaugusī loma, tas ir īsts izaicinājums jaunam ārējās darbības dienestam, kas ir nozīmīgs instruments, lai Eiropas Savienībai būtu vienota ārējā un drošības politika, kas būtu ticamāka, efektīvāka, un uh, realistiskāka. Uh, uh kā uh, drošības un aizsardzības uh, komitejas pārstāvjiem parlamentā un kā Francijas pārstāvjiem es gribu teikt, ka jums ir īpaša loma grīžu pārvaldības jomā, saglabājot un uh, attīstot to, kas bija originalitāte un pievienotā vērtība no Eiropas Savienības puses, proti šie civilā un militārā uh, rīcība, divi vārdi, kas iet kopā, un jums tagad vajadzēs garantēt, lai Eiropas Savienība saglabātu un palielinātu savas spējas, no vienas puses noraidot nepamatotās aizdomas, kuras mēs ik pa brīdim kaut kur dzirdam par e, šī dienesta militarizāciju, un no otras puses, cik vien iespējams, iesaistot parlamentu, lai apliecinātu visu operāciju leģitimitāti, ko krīzes gadījumos īsteno e, Eiropas Savienība. Paldies, Ričards Hauits, vienu minūti. Es varu atrast uh, Katrīnu Eštoni un parlamenta kolēģis par to, ka mēs esam nonākuši pie kompromisa, kas ir uh, nodrošinājis uh, iekļaujošu un ap, visaptverošu Eiropas uh, diplomātsko servisu uh, dienestu, kas. Uh, Eh, un ka mums ir izdevies eh, sakaut tos eh, padomē komisijā un pat parlamentā, kas uzskatīja to par birokrātisku un dārgu iestādi. Mums ir nepieciešams panākt vien, dalī, vienotu geogrāfisku pārstāvniecību, jo tas paplašinās postkolonālās saiknes starp dažām valstīm. Uh, Tas um, ir mūsu interesēs, uh, lai mēs varētu aizstāvēt Eiropas intereses un skatīties nākotnē, nevis pagātnē. Uh, mums uh, jā, jāgādā par to, ka šīs dienas vienošanās, um, nāko, pie šīs vienošanās ir jāpapildina ar finanšu regulas grozījumiem, civildienas noteikumu grozījumiem, kas nodrošinās to, ka uh, uh augstā komisāra Uh, pārtrauc priekšsādātājs Eiropa. Nākamais runātājs uh, Džofrijs Van Ordens. Vienu minūte, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Daudz no mums iebilst jau pret pašu ideju par šādu Eiropas ārējās darbības dienestu, un tās ir viens no Lisabonas līguma sekām, kas uh, ir uh, vērsts uz lielāku politisko integrāciju, ko pilsoņi pavisam godīgi nevēlas. Es tomēr atzīstu, ka šis EADD ir kļuvis par faktu, un mums tas būtu jāizmanto pēc iespējas labāk. Tāpēc es gribētu aicināt augsto pārstāvu sniegt sekojošas uh, garantijas attiecībā uz EADD. Mm -hmm Proti, ka tas nemaksās vairāk ne Eiropas Savienības, ne dalībvalstu budžetiem. Otrakārt, ka jūs nedarīsiet neko, kas pārklāsīsies ar ministru lomu un uh, dalībvalstu nacionālajām pārstāvniecībām, tā skaitā apvienotās karalists pārstāvniecībām un uh, treškārt, ka tā nebūs jauna birokrātija, un ceturtkārt, ka uh, šo dienestu pienācīgi pāraudzīs gan šis parlaments, gan dalībvalstu parlamenti. Un ņemot eh, vērā to visu un ņemot vērā, ka šobrīd eh, tiek eh, pārtraukta viena no to fóruma darbība, kurš bija atbildīgs par militāro, militārās rīcības koordināciju. Runātājs tiek pārtraukts. Un tagad vārds Kas... Nākamais runātājs Daniels Kasparī. Vienu minūti. Ļaujiet man pabeigt teikumu. Liels paldies. Es ceru, ka jūs dzirdējāt to, ko es gribēju teikt. Jā, darbie kolēģi, priekšstādātāji, Eiropas ārējās darbības dienests ir nākamais solis uh, ceļā uz kopējo Eiropas ārpolitiku. Es uzskatu, ka šis dienests mums ir milzīga iespēja un vēlu jums, Eštons kundze, liels panākumus, uh, izveidojot šo dienestu un uh, turpinot darbu nākamajos gados. Es vēlējos pateikties arī Broka kungam par viņa līdzdalību un par to, ko viņš ir panācis pēdējos mēnešos. Jums ir izdevies uh, panākt uh, labumu ne tikai parlamentam, bet arī Eiropas pilsoņiem. Es uh, labprāt gribētu virzīt uzmanību uz, uh, ausna, uz uh, ārpolitiku, Pretēji tai mums ir arī ārēj, kopīga ārējā tirzniecības politika, un mēs tur esam ieguvuši ļoti labu pieredzi. Es domāju, ka to būtu iespējams izmantot arī ārējās darbības dienestā. Es vēlētos, lai mēs. Uh, š, lai mēs šo ārējo darbības dienestu neizveidot pārāk spēcīgu, lai tas uh, nebloķētu citus, uh, piemēram, tādus kā ārējās tirzniecības dienestu. Es domāju, ka detalizēti šeit, uh, detaļās vēl šeit būs daudz ko darīt. Vēl es gribēju norādīt uz uh, ārējās tirzniecības komitejas atzinumu. Uh, kurš, kur atbalstīja mana politiskā grupa. Es esmu pateicīgs viņiem par to un uh, es uh, ceru, ka jūsu ierēģi iepazīsies arī starptautiskās tirniecības komitejas atzinumu, ņems to vērā. Liels paldies! Nākamais runātājs uh, Bērmans, tā es, jūs varat runāt vienu minūti. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Bēdējos mēnešos ārējās darbības dienas ir mainījis seju. Janvārī Mēs eh, izteicām kritiku no savas puses. Mēs gribējām, lai uh, attīstības komisārs uh, nekļūtu par savu veidu menedžeru par jautājumiem, kas nav viņa jomā. At attīstības sadarbībai jākalpo ekonomikai un jā, jākalpo arī iedzīvotājiem, bet pašreizējā struktūra ir savādākā un attīstības sadarbība, protams, ir daļa no ārpolitikas. To uzraudzīs Aštonas kundze, bet tomēr būs savs vārds jāsaka arī par šīs politikas finansēšanu un tās mērķiem. Un mēs varēsim cīnīties pret uh, nabadzību un ievērot uh, attīstības valstu iedzīvotāju tiesības. Uh, Mēs gribam, lai šī dimensija tiešām tiktu ņemta vērā ārējās uh, darbības dienestā. Porebas kungs, lūdzu, paldies priekšstādātāja kungs. Eiropas uh, parlaments ir rīkojies konstruktīvi, lai būtu pārliecināts, ka mēs nonāksim pie vienošanās. Un, manuprāt, tas tā ir, ņemot vērā, kādas ir debatas bijušas ar augstās pārstāvis kundzi. Bet tomēr vajag atcerēties arī tos kritērijus, kam jāvada mūsu izvēli attiecībā uz šo dienestu. Profesionālisms tiem, kas tur darbojas, bet jāatgādina arī geogrāfiskie kritēriji. Vajag iekļaut diplomātus no jaunajām dalību valstīm, protams, eh, kuriem varbūt nav tik daudz pieredzes eh, Eiropas institūcijās kā veco dalību valstu pārstāvjiem, bet viņiem ir, protams, labā griba un kompetence, lai viņi varētu ieņemt augstus amatus šajā dienestā. Es augstā pārstāvi gribu šodien eh, aicināt jūs atvērt plaši durvis Ungāriem, Slovēņiem, Slovākiem, Poļiem šajā dienestā, lai mēs tiešām būtu pārliecināti, ka nostiprināsim jauno dienestu, kas, kur viņi varēs īstenot savu pieredzi. Un es sveicu šī dienesta izveidošanu, bet manuprāt, jums jābūt stingrai augstā pārstāvis kundze, un runātājs tiek pārtraukts. Tālāk vārds Gresles kundze uz pusotru minūtu. And? Frau Außenminister. Priekšsādātāja, ārlietu ministre un viceprezidente. Uh, uh, Es apsveicu jūs ar uh, ārējās darbības dienas nodibināšanu, kaut arī mēs vēl nezinām, kādas tam ir pilnvaras. Mēs uh, nevaram kontrolēt tās izmaksas, mēs uh, nezinām, kāds būs tā personāls, mēs skaidri nezinām, cik plašs pat būs šis personāls. Mēs zinām, ka tur būs ierēģi, ka tur būs līguma darbinieki, mēs zinām, ka tur būs daudz dažādu trūkumu, un šis būs visgrūtāk kontrolējamais Eiropas dienests Es jau tagad gribēju u, u, teikt, ka es labprāt ticu jums, ka, ja jū, ka jūs ievērosiet uh, mūsu budžeta izpildes apstiprināšanas un kontrolas uh, tiesības, bet uh, es gribētu, lai jūs nākotnē šo garantētu pārlieciniet padomi, ka, tas, ka mm, ir nepieciešams grozīt finanšu regulu un civildienas noteikumus. Es vēlētos, lai jūs Uh, samazinātu administratīvās izmaksas un izmantojat komisijas pastāvošo infrastruktūru. Es domāju, ka jūs nodokļu nodo, maksātājiem esat uh, parādā uh, to, lai jūs samazinātu izmaksas un um, izmantotu esošos resursus. Maziniet arī konfliktus, um, rī, rī, rī, pilnvaru konfliktus savu darbinieku starpā. Tikai tā mēs varēsim oficiāli strādāt. Paldies, kun, um, kundze, uh, Wolfgangs Kreislers Dörfers. Uh, uh dārgie kolēģi, vienot Eiropas ārējās politika, kas mums ir ļoti nepieciešama, tā ir nekas vairs nestāv ceļā, ja tiks ņemti vērā mūsu priekšlikumi par um, personālu un budžetu. Uh, kad uh, daudzi ārlietu ministri uh, pakārtotu savas uh, pa, nacionālās intereses, tad uh, mēs, uh, ja kad viņi pakārtotu, mēs varam nonākt tādā situācijā, ka mēs aizvirzamies otrajā plānā. Un, uh, Man ir pilnīgi vienalga, no kuras dalību valsts nāk dienas darbinieki. Svarīgais ir kompetence un piemērotība. Ne jau tas, vai viņš ir polis, francis vai vācietis. Mums ir jāņem vērā, ka darbības dienests pārstāvēs Eiropu, nevis nacionālās dalībvalstis. Eštonas kundze, jūs esat jau daudz ko sasniegusi un turpiniet savu darbu, lai Eiropas pilsoņi uh, gūt labumu no tā. Jūs varat paļauties arī uz mūsu atbalstu. Liels paldies un dod vārdu Andžējiem Džībam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Augstās pārstāvs kundze, komisāra kungs. Vispirms es vēlētos apsveikt kolēģis par lieliski sagatavoto ziņojumu. Es domāju, ka šobrīd mēs varēsim sagatavot efektīvu Eiropas ārējās darbības dienestu, un es ceru, ka šis dokuments tiks pieņemts rīt. Es ļoti daudz cerību saistu ar šī dienesta darbību. Augstās pārstāvs kundze pieminēja septiņas prioritātes, kas būs eh, šim dienestam, bet es domāju, ka ļoti svarīgi ir aizstāvēt arī cilvēktiesības un visu to, kas tiek īstenots eh, attīstības palīdzības jomā, bet jādomā par to, kā tas notiks tīri praksē. Es domāju, ka šajā dienestā būtu nepieciešama laba geogrāfiskā pārstāvniecība. Jo es domāju, ka šis dienas tiek izveidots visu vārdā, tāpēc mums noteikti nevajadzētu uh, aizmirst par jaunajām dalībvalstīm un to pārstāvjiem, un es ceru, ka šīs apņemšanās arī īstenos padomu. Paldies, un tagad vārds Gālērkungam uz vienu minūti. Jā, liels paldies. Es esmu mm, itin apmierināts ar sasniegto kompromisu. Mēs novērsām to, ka Eiropas ārējās darbības dienests pats sevi kontrolē. Mēs panācām to, ka parlaments kontrolē budžeti. Un pastāvošo defic, pastāvošos def, trūkums mēs varam novērst finanšu regulā un civildienas noteikumos. Bet uh, Mēs redzējām, ka iepriekšējos divos sasinku, sasaukumos mēs uh, esam šo to panākuši un uh, redzējām, ka uh, panāktās iespējas nevienmēr tika pilnībā izmantotas. Mums uh, visos, visās jomās būtu jāņem kopienas uh, princips. Un es, uh, tad, kad uh, kapteinis dodas no komandu tiltiņa lejā pa darbības dienas tā kā apnēm, ievērojot uh, personāla uh, noteikumus un uh, budžeta noteikumus, tad patiešām mēs varēsim pildīt katru savas funkcijas. Liels paldies! Zuzana Roitovā. Paldies, vārds Zuzanai Roitovai uz pusotru minūti. Priekšsēdētāji. Eiropas ārējās darbības dienests būtu ļoti svarīgs instruments, ar kur mēs īstenosim arī to, kas ir paredzēts Lisabonas līgumā. Mums ir nepieciešama kopīga ārējā un drošības politika, nevis 27 dažādas. Es priecājos par to, ka um, kolēģi iesaistījās sarunās ar padomu jau pašā sākumā. Ir sagatavots ļoti daudz grozījumu, un tas uh, parāda to, ka šim ārējās darbības dienestam būtu jāpārstāv visu intereses, nevis tikai dažu dalībvalstu intereses. Tāpēc arī, protams, liels darbs ir jāveic koordinācijas jomā komisijai. Visiem diplomātiem būtu jāsaņem atalgojums no Eiropas Savienības budžeta saskaņā ar civildienestu noteikumiem. Um, taiskaitē arī tiem darbiniekiem, kurus norīkos dalībās. Mums ir jānodrošina tas, lai šie darbinieki būtu lojāli institūcijām, un es domāju, ka galvenajam būtu jābūt ekspertu un darbinieku uh, zināšanām un ekspertīzē, bet, protams, ir jānodrošina arī laba geogrāfiskā pārstāvniecība visos līmeņos. Tas ir ļoti svarīgi, ja mēs vēlamies, lai um, dalībvalstis identificētos ar Eiropas Savienību un lai pilsoņi sajustos kā Eiropas Savienības daļa. Un šim dienestam nevajadzētu būt tādam, kas kalpo tikai dažu uh, valstu interesēm. Paldies, saka priekšsēdētājs, ja jūs runājat pārāk ātri, tad tulkojumā nav iespējams sekot jūs teiktajam. Jūs eh, izteicāties ātrāk nekā jūs paredzētais runāšanas laiks, līdz ar to jūs varējāt izteikties arī uh, ilgāk. Tagad vārds nākamajam runātājam Zaļevs kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Ashtons kundze, šodien ir uh, ļoti svarīgs mirklis, jo rīt mēs. Uh, pieņemsim lēmumu par ļoti svarīgu dokumentu, ar kuru tiek noteikts Eiropas ārējā darbības dienesta darbība. Mēs tik tiešām ceram, ka tas būs Eiropas diplomātiskais dienests. Pateicoties Lisabonas līgumam, mums ir šāda iespēja, un ir skaidrs, ka šī dienesta izveidošanā iesaistījās daudzi. Vispirms mēs centāmies saprast, kādas varētu būt uh, Eštons kundzes kompetences salīdzinot ar dažu lielo dalībvalstu kompetencēm. Mums radās jautājums par to, vai jums būs pietiekami e, daudz rīcības brīvības, jo dažas dalībvalstis nemaz nav gatavas e, nodot ārpolitikas e, pilnvars. Šim dienestam ir jābūt arī pienācīgai geogrāfiskai pārstāvniecībai jānodrošina tas, lai būtu pārstāvi no visām dalībvalstīm. Paldies, un tagad vārds Aimenai Roitens kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos pateikties ne tikai kolēģim Broka kungam, bet arī Ferhofštēt kungam, kas kopīgi cīnījās par to, lai Eiropa varētu tikt sadzirdēta kā spēcīga balss eh, pasaulē. Es piekrītu kolēģim, kas teica, ka Nīderlandes dienest arī cīnījās par šādu diplomātiskā dienesta izveidi. Kāda tad ir šīs eh, vienošanās pozitīvie punkti? Ir iesniegti 75 grozījumi, ja mēs salīdzinām ar padomu sākotnējo <clears throat> versiju. Parlamentam joprojām būs savs vārds sakāms budžeta jomā. Mēs uzklausīsim arī uh, vēstniekus. 60% strādājošo nāks no Eiropas Savienības dienestiem, un arī diplomāti varēs iesaistīties šī dienesta darbā. Pirmie testi notiks pavisam drīz, un jums, Aštons kundze, ir jāraugās uz to, lai visi šie cilvēki nodrošinātu to, ka Eiropas Savienība runā vienā balsī pasaulē. Paldies! Liels paldies! Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Uh, vispirms vārds Kvārskas Bebīnskas kundzei. Priekšsēdētāji, Aštonas kundze. Es domāju, ka šīs te ārējās darbības dienas ir solis uz priekšu, kas mums palīdzēs spodrināt Eiropas tēlu pasaulē. Šis dienas pārstāvēs Eiropu kopumā. Un es domāju, ka Tas veicinās arī um, svarīgu mērķu sasniegšanu, tādu mērķu, kas ir svarīgi dalību valstīm un Eiropas Savienībai arī enerģētikas jomā tā skaitā. Ir ļoti svarīgi panākt šādu uh, ietvaru un mums ir jāspecializējas dažās noteiktās jomās. Mums nevajadzētu uh, samierināties tikai ar to, ka šis ir tāds aptuvens diplomātskais dienests. Mums noteikti ir jāiesaist tā darbībā eksperti, kuriem ir lielisks zināšanas enerģētikas jomā vai arī ekonomiskās izaugsmas jomā, mums ir nepieciešama fleksibla struktūra, jo nepietiek tikai ar to, ka mēs eh, piemērojam geogrāfiskās pārstāvniecības principu, mums ir nepieciešams iesaistīt arī ekspertus, kas nestrādā valsts sektorā. Tie ir kriteriji, kurus izvirzīja kā priekšnoteikums, piemēram, nevalstiskā organizācija pārstāvju, un es domāju, ka tos ir svarīgi ņemt vērā, lai mēs sasniegtu savus mērķus. Runātāji tiek pārtraukt, un tagad vārds nākamajam runātājam. Paldies, priekšsādātāji. Eiropas ārējās darbības dienesta izveida ir liels solis uz priekšu īstajā um, virzienā, un tas iezīmēs uh, paradigmas maiņu Šoreiz mēs sagaidām, ka mēs pātrināsim ārējās politikas integrāciju Eiropas Savienībā. Man interesē, lai mēs mazinātu pašreizējos trūkumus un principā cīnītos pret tādu kā meningītu. Mums ir jāatrisina geogrāfiskā līdzsvara problēma jo, eh, kad mēs intervējām jauno dalību valstu pārstāvjus, eh, tad eh, izskatās, ka šis process viņiem varētu kļūt attiecībā pret viņiem negodīgs. Viņiem būs jābūt pārliecinātiem, ka galu galā mēs ievērosim tos principus, par kuriem esam vienojušies šajā parlamentā. Jo ātrāk, jo labāk. Lielas paldies! Aštonis Konze, vakardien šajā parlamentā mēs rīkojām, mēs pieņēmām cilvēku, kurš nav diplomāts un politiķis un um, nav ārējo attiecību speciālists. Es runāju par Džo Ginga kungu, kurš uh, strādā ar Gazas jautājumiem. Uh, Viņš zina par tiem jautājumiem vairāk nekā jebkurš diplomāts un arī vairāk nekā Blēra kungs. Mēs īsti nesaprotam, ko viņš tur dara. Viņš mums pastāstīja par vairākiem ārlietu ministriem, kuri atsakās apmeklēt gāzi un risināt svarīgus jautājumus. Es gribēju sacīt, ka es apvā atbalstu šī dienesta izveidi un es at pateicos jums par visiem jūsu pūliņiem, kurus jūs esat ieguldījuši, lai padarītu šo dienestu pēc iespējas efektīvāku. Uh, bet um, tas uh, būs uh, tik uh, efektīvs, cik tas būs um, radošs. Tas ir atkarīgs no intelektuālā ieguldījuma. Tāpēc es uh, vēlētos, lai jūs uh, varētu izveidot uh, labu un uh, gudru cilvēku komandu radošu. Paldies, uh, Antonijos, tur ir slapes vienu minūti. Paldies, priekšstādātāja kungs. Manuprāt, ir īstais brīdis, lai novēlētu labus panākumus visi, eh, visiem tiem, kas tic Eiropas Savienībai šajā krīzes periodā, politiskās un ekonomikas eh, krīzes laikā. Mēs esam spēruši lielus soli uz priekšu, lai īstenot šo ārējās darbības dienestu. Novēlu veiksmi ne tikai augstajai pārstāvē, bet visiem Eh, šeit arī mūsu parlamentā Elmāram Brokam, mūsu draugam, kurš ir veicis visu nepieciešamo, lai eh, nonāktu pie eh, dienesta izveides. Man patika tas, ko teica Aštonas kundze, ka vajag, lai, lai tiktu aizstāvētas Eiropas Savienības intereses. Nu, es gribu teikt, ka mm, tas, ko ir teicis arī Sala Frankas kungs, ka mums šeit ir nepieciešama efektivitāte, sekojot piemēram, eh, ko īsteno Van Rompēja kungs, es esmu pārliecināts, ka jūs eh, to darīsiet, un tāpat kā tautas partijas grupa, es gribu jūs atbalstīt šajā milzīgajā darbā, kas jūs sagaida. Paldies! Un tad. Laima Andrikiene, paldies priekšsēdētāji, es vēlētos apsveikt kolēģus, kuri ir eh, snieguši milzīgu ieguldījumu aizstāvot parlamentu nostāju sarunās ar padomi un komisiju. Izveidojot šo ārkārtīgi svarīgo uh, pēc Lisabonas institucionālo iestādi, mēs uh, cenšamies nodrošināt tādu rezultātu, kas pārstāvētu Eiropas parlamenta intereses un nodrošinātu Eiropas integrāciju plašākā mērā. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi panākt to, lai parlaments uh, Um, nodrošinātu kopienas metodas izmantošanu, tā skaitā arī uzraudzītu budžetu. Un ir ļoti svarīgi, lai rezolūcijas priekšlikumā būtu atspoguļots arī geogrāfiskā līdzsvara princips, kas attiecas uz uh, Um, darbinieku algošanas procesu šajā te ārējā darbības dienestā, es domāju, ka mums ir jānodrošina tas, lai šis princips tiku pilnībā ievērots arī uh, vēlāk, vēlākajā šī dienesta darbībā. Un visbeidzot, mēs ļoti daudz ceram no jaunajām finanšu regulām un civildienestu noteikumu regulām, kas noteiks Eiropas ārējā darbības dienesta struktūru. Paldies, un tagad vārds Anai Gomešai uz vienu minūti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 Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas ārējās darbības dienestam būtu jābūt ļoti nozīgamam instrumentam, lai mēs īstenotu leģitīmu Eiropas Savienības ārējo darbību, bet šajā nolūkā ir nepieciešams, lai gan mēs šeit parlamentā, gan visas pārējās iesaistītās puses darītu savu darbu, un tas šobrīd tā nenotiek. Mums ir nepieciešams pārstāvēt visus principus un vērtības, kas bija Eiropas Savienības izveidošanas pamatā. Uh, bet eh, tas nenotiks, ja Eiropas, ja cilvēktiesības, demokrātija, eh, sieviešu eh, brīvība un iespējas aizstāvēt mūsu pamata vērtības netiks ievērotas. Eiropas Savienība nevar um, um, panākt risinājumu šajā jomā, ja mums nebūs tik viena vieta Eiro. Um, ANO uh, drošības padomē mums ir nepieciešams īstenot drošības padomas reformu. Paldies, un tagad vārds Mikārs kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Es domāju, ka šeit šajā zālē ir konsens lai piemērotu geogrāfiskos kritērijus, ir sociālisti, tautas pārties pārstāvi un citu grupu pārstāvi, kas to minēja. Es ceru, komisārs kundze, ka jūs atzīsiet šo vēstījumu, kas nāk no Eiropas parlamenta un ka jūs to piemērosiet dzīvē. Otrkārt, mēs uzskatām, ka EADD nedrīkst aizstāt valstu diplomātiju. Tāpēc ir nepieciešams lai savas pūles tas koncentrētu it īpaši uz to, ko teica Gžiba kungs un Hautalas kundze. Um, pa, nepieciešams aizstāvēt Eiropas vērtības, un tā ir EADD loma. Bet es vēlreiz aicinu Aštonas kundzi. Nepieciešams piemērot geogrāfiskos kritērijus un aizstāvēt cilvēku tiesības visā pasaulē. Paldies! Un Andrus Broms, viena minūte. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsādātāji, augstā pārstāve. Ir saņēmusi no padomes uh, mandātu, kas uh, var uh, mainīt dalībās pārstāvis. Mēs uh, redzējām, ka reforma politika nenozīmē atgriešanos pie dalību valstu no, no te, diktāta. Ārējai politikai jābūt brīvai no dalību valstu iejaukšanās padome dot augstajai mm, pārstāvēju mandātu un dalībvalstīm tur nevajadzētu iejaukties. Mēs uh, redzam, ka uh, Eiropas uh, ārējās darbības dienas darbosies kopā ar uh, komisiju un um, vadītā vadīja augstā komisāra arī vicekomisāra, vit, uh, komisijas vicepriekšsādātāji. Mēs uh, Kāpēc mēs vēlamies izvairīties no referenduma un kāpēc mēs noliedzam faktu, ka uh, pašlaik notiek centieni izveidot superlielu valsti? Un paldies, un uh, lielākais uh, pēdējais runātājs Konants Pehu Lutračs, viena minūte. Priekšstādātāja kungs, dārgie kolēģi, mēs esam gatavi ļoti svarīgam etapam ārējās darbības dienas izveidē. Ir vēlams, lai viss nepieciešamais eh, tiktu eh, pieņemts pēc iespējas ātrāk, lai šis dienests varētu uzsākt darbību vēl pirms šī gada beigām un varētu iekļaut visus, visus nepieciešamos resursus. Tas, kas pagaidām nav īsti skaidrs, tas ir veids, kādā varēs nodrošināt geogrāfisko līdzsvaru personālā ziņā šajā Eiropas ārējās drošības dienestā. Un it īpaši tādas valstis kā Rumānija Eh, kas bija eh, kā pēdējās, eh, kas iestājās Eiropas Savienībā, nav pagaidām pietiekami pārstāvēta šajā ārējās darbības jomā. Es gribētu zināt, kāds būs veids, kā augstā pārstāve varēs izlabot esošos trūkumus. Man nav iespaida, ka ir skaidrs skatījums uz šo jautājumu. Un uz trūkumiem, kas geogrāfiskajā sadalē pagaidām pastāv, runājot attiecībā uz direkciju. Paldies! V Madam Vice President, High Representative, the floor is yours. Uh, Priekšsādā, uh, komisijas priekšsādātāja vietniece, augstā pārstāvis kundze, dod vārdu jums. Priekšsādātāja kungs, godājumie deputāti, liels paldies! Vispirms es gribēju pateikties visiem, kuri uh, piedāvāja vispārīgu vai eh, specifisku palīdzību, un tie, kuri neatbalsta šo priekšlikumu, es eh, ceru, ka eh, man ar laiku izdosies pārliecināt jūs par pretējo. Es ceru, ka mēs būsim lepni par to, ko mēs kopīgiem spēkiem esam izveidojuši. Es nekad neesmu prasījusi sev lidmašīnu. Lūdzu. Thank you very much. Liels paldies. Uh, Uh, ja, ja jūs uzskatāt savādāk, jūs varat uzskatīt savādāk, bet es nekad neesmu prasījis sev lidmašīnu. Es uh, gribēju pieskarties dažiem punktiem, kurus pieminēja deputāti vairākas reizes. Es sākšu ar uh, to, ko sāka Lunačekas kundze. Es ļoti rūpīgi izturēšos pret vienādu iespēju principu, un tas uh, Eh, ir eh, pieejas eh, jautājums. Mums ir jānodrošina, ka procedūras, kuras mēs piemērojam, nodrošina mm, dzimumu un geogrāfisko līdzsvaru. Man šajā ziņā ir liela pieredze, lai um, procedūras to varētu pieļaut. Es to varēšu izdarīt Grēsleres kundze, es gribēju sacīt, viņa runāja par resursiem. Es pilnībā saprotu, ka mums ir jāizmanto resursi ļoti saprātīgi. Es apzinos, kāda ir ekonomiskā situācija, kādā tiek dibināts ārējās darbības dienas. Bet pat, ja tas būtu savādāk, es gribētu, lai mūsu dienests darbotos labi, efektīvi un iz, um, racionāli izmantotu resursus. Uh, Vairāki cilvēki eh, jautāja par, to, eh, par skaitļiem. Mums apmēram pašlaik ir 800 cilvēku, un es varētu salīdzināt eh, tu ar trim skaitļiem Francijā ir 630, 6300, Nīderlandē ir arī pietiekami daudz, un es domāju, ka daudzās dalībvalstīs ir salīdzināmi šie skaitļi. Es domāju, tas jums sniedz priekšstatu par to, kādā situācijā mēs esam. Mēs uh, sākam darboties uh, ērā pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās, un tas, ko uh, prezidentūra agrāk darīja, to tā vairāk nedara. Dažas mūsu delegācijas, īpaši Ņujorkā un Ženēvā, prasa papildu personālu un mums uh, nav viņiem ko dot. Uh, mana apņemšanās ir nodrošināt efektīvu darbību, kas varētu paveikt uh, darbu, kas ir ne, kuru ir nepieciešams pabeigt. Mēs apzināmies, ka mēs būsim ļoti caurskatāmi un mēs atzīstam Eiropas parlamenta lomu arī sadarbībā ar budžetu un budžeta kontrolas komisiju. Es to apņemos un es to darīšu. Uh, atbildēt uz Lambsdorfa kunga jau specifisko jautājumu par uh, divām deklarācijām, ko, par deklarāciju, ko es teicu šodien. Es, uh, jūs to redzat uh, pārstrādātajā teksta redakcijā. Es domāju, ka tas ir pietiekami skaidri. Tāneka kungs, Tānuka kungs un daži citi minēja uh, nacionālo parlamentu iesaisti. Es domāju, ka tas ir interesanti un uh, Es domāju, ka struktūras, kuras mēs dibināsim, aptvers eh, sadarbību ar Eiropas parlamentu, bet arī nacionālajiem parlamentiem. Tajā slavenajā dienā, kad es braucu starp Maskavu, Kijevu, Spāniju un Briseli, bet es nebiju uh, visur uh, vienā laikā, man bija jābūt Spānijā, jo tur notika tikšanās ar dažādu dalībvalstu pārstāvjiem. Uh, Man ir vēlreiz jāsaka, ka mm, Beļģijas prezidentūrai paldies par to, ka tā uh, norganizēja šī, šo prezidentūru tikšanos. Mums uh, nebija um, labākas iespējas, kā to izdarīt. Es atzīstu, ka daudziem, uh, ka ir jādod dažādiem cilvēkiem iespēja strādāt dienestā. Un, kas attiecās uz delegācijas vadītāju Afganistānā, viņš ir bijušais diplomāts. Uh, Es eh, redzu daudz eh, piemēru, kur mēs varēju izmantot eh, līguma priekšrocības un um, lai piesaistītu papildu ekspertus. Pateicos arī Hautelas kundzei par, sapā, par atbalstu. Mēs darīsim labā visu, ko varam, lai sasniegtu mūsu mērķus. Eh, daudziem eh, Voļska kungam un eh, Petrovska, Piotrovska kungam un citiem, kas jautāja par, par geogrāfisko līdzsvarotību. Es nezinu, kā, ko lai es citu vēl saku, kā vien to, ka varu apņemties pilnībā to atbalstīt, un jūs varēsiet novērtēt, vai es esmu to izdarījis. Ir pilnībā skaidrs, ka. Uh, mēs vērtēsim cilvēkus pēc nopelniem. Mēs gribam nosūtīt uz um, diplomātskām misijām gudrākos un spējīgākos, bet uh, mēs uh, mēģinām nodrošināt to, lai viņi nāktu no dažādām Eiropas Savienības valstīm. Uh, pirmie norīkotie jau ir norīkoti, nākamais, nākamā kārta ir gaidām septembrī, un es darīšu visu, ko es varu, lai es ievērotu geogrāfisko līdzsvaru un dzimumu līdzsvaru. E, bet mums ir jāiedrošina, lai cilvēki pieteiktos šiem amatiem. Mums tie, kuri mums ir pieteikušies, tie ir izcili, bet mums ir nepieciešama vairāk. Ja jūs pārskatot šo Um, pārskatā, ja jūs atgriezīsieties pie tā, tad mēs varēsim par to parunāt papildus, bet es varu teikt, ka es uh, pilnībā atbalstu. Mums ir um, jāpalielina kapacitātes tajā, ko mēs darām uz um, savas zemes. Es uh, nākamo nedēļu laikā būšu arī Pertu, Portugālē un uh, skatīšos, um, ko mēs varam darīt uh, gazas jautājumā. Uh, ko mēs eh, dar, varam darīt Kirgistānas uh, lietā. Šeit ir ļoti daudz problēmu. Mums ir jāatbalsta cilvēki un jādod uh, mūsu kolēģiem iespēju palīdzēt viņiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Godājumie deputāti, es domāju, ka es atbildēju uz būtiskākajiem jautājumiem. Uh, Un es labprāt uh, gribētu pateikties visiem, kas uh, bija iesaistīti šajā diskusijā, īpaši referentiem, bet arī individuāliem uh, deputātiem, kas atrada tam laiku. Es esmu par to ļoti pateicīga, un es ceru, ka ar paveikto darbu šis parlaments var būt ārkārtīgi apmierināts. Paldies! Thank you! Paldies! Vītas priekšsēdētājs kundzei un augstajai pārstāvei, paldies par jūsu uzrunu! Un tagad Eiropas komisijas vārdā vārds Šefčoviča kungam. Liels paldies priekšsēdētāji! Un es jūtu spēcīgu un plašu atbalstu no Eiropas parlamenta puses Eiropas ārējā darbības dienesta izveidošanai, un es tik tiešām eh, ticu, ka rītdienas balsojums būs ļoti svarīgs pagrieziena punkts, jo tas būs mirklis, kad Eiropas Savienība uh, nodrošinās spēcīgāku klātbūtni. Pēc šī lēmuma pieņemšanas mums būs jākoncentrējas uz tā darba īstenošanu, kas mums stāv priekšā, kas attiecas uz civildienas noteikumiem, finanšu regulējumu un, protams, ka arī budžetu, kam būtu jābūt tādam, kas palīdz šim dienestam darboties. Es vēlētos arī teikt, ka mēs esam gatavi izskatīt visas iespējas eh, sniegt savu eh, atbalstu no komisijas puses Eiropas ārējās darbības dienestam, lai eh, nodrošinātu labāku efektivitāti. Un es esmu pārliecināts, priekšsēdētāji, ka Eiropas ārējās darbības dienas novedīs pie lielākas konsekvences ārējās darbības jomā, un Eiropas Savienības pilsoņi noteikti varēs arī saņemt šī dienesta atbalstu, atbalstu vajadzības gadījumā. Paldies! Paldies, un tagad vārds Ferhofštēt kungam kā referentam. Priekšstādātāja kungs, vispirms gribu pateikties visiem kolēģiem, kas runāja debatēs un pauda atbalstu Broka kungam, Gvalterī kungam un man pašam par rezultātiem, ko mums izdevās sasniegt šajās sarunās. Gribu vienkārši teikt, ka es nesapratu dažas uzstāšanās reizes, kurā tika teikts, nē, nē, nē, tām jābūt nacionālajām valstīm, kurām jābūt ekskluzīvai kompetencijai par ārlietām. Nu, kādā gadsimtā viņi dzīvoja? terorisms, tas pastāv. Dalība valstis, nācijas vai, piemēram, arī ja mēs runājam par klimata izmaiņām. Kā var runāt par klimata izmaiņām, kad saka, jā, jā, ne, ne, tā ir jābūt dalību valstīm, nevis Eiropai, kam par to jārunā. Un migrācija, migrācijas plūsmas. Un es jautāju, Nu, man reizēm rodas iespējas, ka daudzi no mūsu kolēģiem, kas ir skeptiski pret šo dienestu, dzīvo 19. gadsimtā. Tās ir nācija valstis, spēkus samērs starp dalību valstīm Eiropā, bet mēs dzīvojam citā pasaulē. Priekšstādātāja kungs, Eiropā ir savs vārds sakāms, un, bet ja nē, nu tad mēs vispār nevaram neko teikt. Ir vēl viens elements, kas nedaudz mani šokē. Saka, jā, tas maksās daudz naudas. Nodokļu maksātāju naudu. Gluži otrādi, priekšstādātāja kungs, tas ļaus iekonomēt uh, naudu šis ārējās darbības dienests, jo uh, vairākām dalību valstīm tas dos iespēju samazināt savus konsulāros dienestus daudzās valstīs pasaulē. Un tas tā tad ir instruments, lai mēs varētu ieekonomēt un glābt naudu. Un treškārt, es domāju, ka tas ir tikai sākums. Ārējās darbības dienests ir diplomātiskais dienests, kas nepieciešams, lai mēs veidotu Eiropas ārējo politiku. Es vienmēr esmu domājis, ka ir nepieciešams vispirms diplomātisko dienestu un pēc tam ārējo politiku Eiropas Savienībā. Bez šī dienesta tas nav iespējams. Tad mums būs 27 dažādas balsis. Un nākamais, ko tas arī mums ir zināms, strādāt vairāk pie Eiropas aizsardzības, jo Eiropas diplomātija bez Eiropas aizsardzība, nu tad būs kaut kas, kas pietrūkst. Un uh, eh, Aštonis kundzei tas būs nākamais darba laiks rīkoties tā, lai patiesa Eiropas aizsardzība tiktu izstrādāta. Paldies! Mr. Rapporteur. Paldies, uh, referent, um, un mūs dod vārdu nākamajam referentam Elmāram Brokam. Uh, priekšsādātāji, dāmas un kungi, 70% Eiropas Savienības uh, pilsoņu saka, ka mums ir nepieciešams vairāk kopējas ārējas un drošības politikas. Nevienā jomā šis skaitlis nav augstāks. Mēs skaidri redzam, ka tautas to vēlas, tikai galvaspilsētas to nevēlas. Un šeit mēs nerunājam par suverenitāti, mēs nerunājam par tās zudumu, bet par to, ka mēs deleģējot suverenitāti, mēs atgūstam labumu mūsu pilsoņiem. Par to šeit ir runa. Un šeit dienestam būtu jāsniedz savs iebildījums. Augstā pārstāve es pateicos par jūsu sniegtajiem skaidrojumiem. Es uh, pieņemu, ka uh, tiks uh, ievērots uh, tas, ka uh, tas uh, tiks publicēts Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī. Mēs uh, vēlāk par to parunāsim, bet, uh, protams, tā kā uh, jūs uh, sākāt runāt, ka varat uh, sākt strādāt pie īstenošanas. Uh, Mums ir jārunā arī par godīgu mm, amatu sadali, kas attiecās arī uz augstākajiem amatiem, ne tikai uz ģenerālu sekretariātu, un mēs nevēlamies, lai tur tikai padomes cilvēki būtu. To mēs esam iekļāvuši arī mūsu normatīvajām rezolūcijām, kas uh, Tur ir, minēta gan, tur ir minēts gan civildienesta noteikumi, gan finanšu regula un tas, ko mēs vēlamies tur sasniegt. Lēdija Eštona, es vēlējos jums norādīt, ka uz uh, lielais papīra kalns, uz Gresleres kundzes galda ir uh, drauds, ka uh, budžeta kontroles interese jo, jo jau tagad ļoti painteresanti interesēs par jūsu dienas darbību. Dāmas un kungi, es gribēju pateikties Verhofstada kungam un Gulķērī kungam par cilvēciski jauko sadarbību. Gribēju pateikties visiem kolēģiem, uh, Lēdija Eštona jums, arī Polam Kristofam, bet arī komisijas kolēģiem un uh, daudziem kolēģiem šeit parlamentā. Ļaujiet man izņēmuma kārtā pateikties Evai Palatovai, kura šeit arī ir ļoti aktīvi strādājusi. Liels paldies vēl vienu reizi. Pateicos Lēdija Eštonai par viņas milzīgo darbu un sadarbību ar parlamentu iepriekšējo mēnešu laikā. Tas mums ir bijis ļoti svarīgi un kolēģiem, kas risināja sarunas um, komisijas uh, priekšsādātāja vietniekam Šefčoviča kungam, komiteja pārstāvjiem un sarunvedējiem. Tas bija lielisks darbs. Uh, Lielas paldies! Es uh, noslēdzu diskusiju par šo darba kārtības punktu.